un ģenerāls sekretārs Klaus Vele ir mūsu vidū. Mēs sāksim uh, izskatīt darba kārtības punktu, kas ir ar viņiem saistīts, bet es gribēju atgādināt vispirms darba kārtības uh, punktus un pārliecināties, ka nav nekādu iebilžu pret šiem piedāvātiem darba kārtības punktiem. Jūs būsiet noteikti pamanījuši, ka š, mums sēde notiek visu dienu, gan šorīt, gan šo pēcpusdienu. Uh, ir paredzēta parlamenta viceprezidenta un ģenerāla sekretāra uzklausīšana par uh, parlamenta budžeta Uh, tāmes sastādīšanu un pēc tam, tikai pēc tam, jo mūsu viesiem ir ļoti saspringts uh, darba grafiks, tad pēc tam mēs ievēlēsim jaunu mūsu budžeta komitejas viceprezidentu, jo Ivo Kail, Kalfinam ir jauni pienākumi uzticēti sociālistu un demokrātu grupā, un tādēļ viņš no šā amata ir atkāpies un pēc tam notiks koordinātoru sanāksme no 14. līdz 15. un pēc tam mēs esam paredzējuši uh, sadaļā budžeta 2013. un 2014. gadam uzklausīt komisāru Levandovski. Tas būs no 15. līdz 16.30 un tas mums dos iespēju apspriest sesto budžeta grozījumu 2012. gada budžetā par, runāt par 12, 2013. gada budžeta izpildi un par 2014. gada budžeta projekta sagatavošanu. Un eh, tas eh, tā, uzzināt arī, kā Eiropas komisija vērtē Eiropu pārdomas darba rezultātus pār 2014. un 2020. gada daudzgadu finanšu schēmu. Visus šos jautājumus mēs varēsim uh, izskatīt. Ja nav nekādu iebilžu pret darba kārtību, tad to uzskatīsim par apstiprinātu. Tagad priekšsēdētāja paziņojumi, tie ir publicēti Kobu News, uh, runājot tālāk par protokola apstiprināšanu sanāksmē, kas notika 2013. gada 23. janvārī, ja nekādu iebildumu nebū, nekāda iebilduma nebūtu saņemta līdz šīs dienas sēdes beigām, tad protokols tiks uzskatīts par apstiprināšanu. Un tagad ierosinu uzreiz pāriet pie septītā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa ar priekšsēdētāju vietniekiem. Uh, Vidal, uh, priekšnieku, uh, priekš, priekšsēdētāja vietnieku Vidal Kvadrāsu un ģenerāla sekretāru Klausu Velli par uh, uh, parlamenta uh, budžetu 2013. gadam un par darba grupu, kura strādā pie šā, šā budžeta un arī uzklausīt viceprezidentu Pitēles kungu. Es domāju, ka vajadzētu vispirms dot vārdu mūsu viceprezidentiem. Paldies! Esmu pagodināts būt šeit kopā ar uh, viceprezidentu Vidalu Kvadrasu un ģenerālsekretāru Klausu Vēli. Pateicos priekšsēdētājiem Lamās Sūram par šo uzaicinājumu un pateicos uh, kolēģiem. Uh, uh, ir uh, uzsākta 2014. gada procedūra, un šajā darbā no, jau ir paredzēta cieša sadarbības starp biroju un budžeta komiteju. Mēs definēsim uh, pamatnostādnes nākamā gada budžetam, izvērtēsim um, uh, 2014. gada vēlēšanu ietekmi uz budžetu un Horvātijas iestāšanās ietekmi. Runāsim par uh, svarīgākām iniciatīvām parlamentam un deputātiem, par uh, fin finansējumu šīm iniciatīvām, par struktūrāliem ietaupījumiem, lai uzlabotu parlamenta darbu. Uh, un arī izvērtēsim par ieguld, finansējumu daudz gadu projektiem. Tas uh, viss balstās uz darbas grup, darba grupas veikumu uh, Džordža Lajena un uh, citu vadībā. Esmu, sad, esam sadarbojušies ar citiem kolēģiem un ar ģenerālsekretāru un ceru, ka šo darbu varēsim turpināt. Uh, pilnvaru ietvaros. Uh, mm, uh, šie pamata skaitļi tāmes 2004. Uh, gadam ir apstiprināti, ir atsauces skaitļi, un mēs strādāsim pie ietaupījumu palielināšanas visās tajās jomās, kur tas iespējams, bet tai pašā laikā neapdraudot darba kvalitāti prioritāti un uh, nostiprināsim tās jomas, kas ir svarīgas Eiropas parlamentu un tā deputātu darbam. Mēs uh, uh, veik veiksim arī salīdzinošus pētījumus starp mūsu parlamenta izmaksām un ASV uh, kongresu un uh, citiem dalībvalstu parlamentiem, un šo pētījumu rezultāti rāda, ka mūsu budžets ir salīdzinoši mazs salīdzinot ar mums uzdotajiem pienākumiem un pilnvarām. Mēs, protams, turpināsim racionalizācijas darbu. Mēs no šā ceļa nevaram novirzīties. Ir bijusi veiksmīga sadarbība starp budžetu budžeta komiteju un darba grupu, identificējot iespējamos ietaupījumus. Palūkojoties uz darba grupas rezultātiem, mēs konstatējam, ka ir ierosināti reāli ietaupījumi deputātu ceļojuma izdevumos un uh, Uh, izdevumos telpu uzturēšanai, un kopā šeit ir runa par 114 miljoniem eiro. Tāpat mums ir jādomā par prioritātēm, par atbalsta sniegšanu deputātiem, lai deputāti varētu uh, strādāt kvalitatīvi kā Eiropas likumdevēji. Un parlamentam vairāk ir uh, jāstiprina demokrātiskās pārstāvniecības loma, jānodrošina atbilstoši loģistiskais atbalsts deputātiem un jāpaturprātā izvirzītās prioritātes. Pirmkārt, jāstrādā efektīvi. Un tādēļ ģenerālsekretāram ir lūgts iesniegt uh, priekšlikumus par iespējamiem uh, variantiem. Eiropas tūkošanas sistēmas izmantošana grozījumu tūkošanai pēc deputātu pieprasījuma, pēc par tūkojumu nodrošināšanu pēc deputātu pieprasījuma uh, tām sēdēm, kas nav plenārsēde un uh, par to veidu, kā parlaments nodrošinās tulkošanas pakalpojums reģionu komiteja un Eiropas ekonomiskai un sociālai komitejai un par tulkojuma nodrošināšanu citām institūcijām tajos periodos, kad nav tik saspringts darba grafiks. Tālāk uh, efektīvāka darba ritma plānošana lai uh, noteiktu komiteju darba prioritātes, lai nodrošinātu um, darbu vairāk izmantojot elektroniskos līdzekļus un samazinot papīra dokumentu izmantošanu. Šie jautājumi tiks izskatīti parlamenta biroja sēdē. Uh, tas bija galvenais, ko vēlējos jums teikt, pirms es um, atvados no jums. Jūs noteikti vēl varēsiet uzklausīt arī Vidāla Kvadraskunga un Klausa Vēlas teikto. Liels paldies, viceprezidenta kungs Vidāls Kvadras. Jā, paldies. Arī man ir tiešām prieks, ka es varu šeit ierasties un strādāt ar jums budžeta komitejā. Līdzīgi kā Džanī Pitēla tikko sacīja, man tiešām ir patīkami ierasties uz šādu viedokļu apmaiņu ar jums šeit budžeta komitejām. Kā Pitēls kungs tikko sacīja, 4. februārī prezidijas pieņēma pamatu vadlīnijas 2014. gada budžetam. Manuprāt, tās ir pamatots, saprātīgas vadlīnijas, labi sagatavotas un balstās uz to, kas realitātei nepieciešams, jo pamatā, ka, kas tad tiek ierosināts. Veicot struktūrāls ietaupījums iestādes iekšienē, panākt tādu finansējumu apjomu, lai mēs varētu turpināt savu darbu, turpināt uzlabot darba metodiku un nodrošinot tādu parlamentu, kas strādā vēl efektīvāk un ir vēl spēcīgāks. 14. gadā mums jāveic arī priekšvēlēšana kampaņa, kas pēc būtības un kvalitātes un izšķirības ir pietiekami laba. Tāpat laikā jāturpina daudz gadu projektu, daži no viņiem ir ļoti svarīgi. 2014. gads būs eh, pirmais gads, kad uz, uz pilnu gadu. Ar mums kopā strādās Horvātijas kolēģi, nevis ne, nepilnu gadu kā pirms tam. Līdz ar to tas ir savā ziņā īpašs gads. Un tas ir arī vēlēšanu gads. Līdz ar to būs īpaši izdevumi, kas uh, nav citos gados, un no tā mēs nevaram izvairīties. Piemēram, daudz deputāti dosies projām, beigsies viņu pilnvaru termiņš, un visdrīzāk arī viņu asistenti, kas nozīmē arī zināmas izmaksas parlamentam saskaņā ar deputātu statūtiem viņi tad eh, saņem arī deputātu pensijas. Līdz ar to būs nepieciešams nodrošināt šādā īpašā vēlēšana gadā vēl arī šādas izdevumus no budžeta. Sistemātiski pēdējos budžeta gados esam spējuši saglabāt pieaugumu budžetā zem inflācijas līmeņa, tāpēc, ka mēs e, to uzskatām par vienu no prioritātēm. Varētu teikt tāda budžeta iesaldēšana zemāk par inflācijas līmeni. Joprojām saskaramies ar spiedienu samazināt budžetu. It īpaši piektajā sadaļā kas nozīmē, ka mēs esam sarežģītā situācijā, Mēs jau vairākus gadus izjūtam šo spiedienu samazināt budžetu, un mūsu sākuma punkts šobrīd ir diezgan zems. Bet nu, tāda ir situācija. Mums jāsāk ir no šī zemāk līmeņa, kas principā nebūtu tik zems, ja nebūtu bijusi krīze. Nu, ir arī labas ziņas budžeta komitejai. Esmu pārliecināts, ka budžeta komiteja droši vien to zina, jo budžeta komiteja vienmēr visu zina. Bet labās ziņas ir tādas Ir milzīga vēlme sadarboties starp budžeta komiteju un prezidiju, pateicoties jaunai darba grupai, kas sākās kā tāds eksperiments savā ziņā. Bet e, tas ir novedis pie ļoti labiem rezultātiem. Es vēlos pateikties e, Monikai un Džordžam, protams, arī ģenerālsekretāram Bez viņu palīdzības mēs noteikti neko nebūtu arī paveikuši. Katrā ziņā Edita Hercoga. Diemžēl priekšsēdētāja vietniekam nestrādā mikrofons, tālāk nav dzirdams. Jā, tā tad. Uh, Mēs jau kādu laiku mēģinām izveidot šādu ietvaru, šādu regulāru sadarbības ar prezidiju un budžeta komiteju, pateicoties darba grupai, tagad ir tā, un tas viss eh, labi darbojās, es nebaidos to arī atzīt. Un tas ir arī labi, ka mēs esam spējuši izveidot šādu efektīvu strādājošu instrumentu, varētu teikt. Un uh, līdz ar to mēs varam labāk sasniegt mērķus, kas ir mums abu struktūrām. Paskaroties vadlīnijas, un Džani jau tās ieskicēja detalizēti, jūs tur redzēsiet dažas prioritātes, ko esam noteikuši kopīgi Un uz tā pamata ir arī virkne ierosinājumu potenciāliem struktūrāliem ietaupījumiem, lai īstenot prioritātes, jo skaidrs ir viens, mēs nevaram tērēt vairāk. Tas ir fakts. Un tā kā mēs nevaram tērēt vairāk, tad mums ir jāpaņem kaut kur nost, lai kaut kur citur varētu pielikt, bet mēs kopējo bilanci palielināt nevaram. Mums jāskatās, kur mēs varam ietaupīt, kādā budžeta jomā, lai mēs varētu uzlabot savu darbu kvalitāti un īstenot savas prioritātes. Un tā tāda sensitīva lieta, jo, kā Džani Pitēli tikko sacīja, ir dažas ietaupījuma iespējas, kas ir arī politiski sensitīvas, piemēram, daudzvalodība. Nu, tur ir, varētu teikt, esam uz plāna ledus Mēs e, nevaram pilnībā e, brīvi rīkoties, nedomājot par to, cik sensitīvs šis jautājums ir, bet uz kopīgas vienošanās pamata ir iespēja to pārunāt kopīgajā darba grupā. Lai nu kā, mēs gatavojamies 2014. gadām ar īpašu pieeju, kā jau minēju, tad ir vēlēšanas, pateicoties darba grupai, šai lieliskais konstruktīvai sadarbībai starp prezidiju un budžeta komiteju. Paldies! Euh, paldies, euh, viceprezidenta kungs. Tagad vārds euh, ģenerālsekretāra kungam. Sirsnīgi paldies. Man šķiet, ka nestrādā šis mikrofons ir problēmas. Varbūt mēs varam pārsēsties. Tātad mikrofons strādā. Sirsnīgi pateicos. Darba grupa, nu, prezidijas un budžeta komitejas jau vairākas reizes tika pieminēta, un tiešām šie rezultāti ir bijuši gan prezidiju vadlīniju pamatā, uh, gan arī budžeta komitejas vadlīniju pamatā. Un tā kā šīs darba grupas rezultāti, kas ir kopīgi, rezultāti ir tik pamatīgi un ir pamats 2017. gada budžetam, tad, manuprāt, ir labi atgādināt pašus būtiskākos rezultātus šajā darba grupā. Sākumā budžeta komiteja mums ar plenāra lēmumu uzdevu uzdevumu veikt virkni pētījumu, lai salīdzinātu parlamenta izdevumu struktūru ar ASV kongresu un ar četriem nacionālajiem parlamentiem - Francijas Nacionālā asamblēja, Itālijas parlamentu, Vācijas un Lielbritānijas parlamentiem. Un rezultāti ir šie četri pētījumi, kuri tika iesniegti kopīgajai darba grupai mēs daudz ko iemācījāmies par Nacionālo parlamentu darba veidu, kā arī ASV kongresa darba veidu, salīdzinājumā ar mūsu darba veidu. Un, manuprāt, ir jāpiemin divas ļoti svarīgas lietas. Mēs Eiropas parlamentā cenšamies īstenot demokrātiju tādā vairāk vai mazāk kontinentālā dimensijā. Un tas ir līdzīgi kā ASV kongresā. To var izteikt arī skaitļos. Ik viens Eiropas parlamenta deputāts vidēji pārstāv 700 tūkstošus pilsoņu. Varbūt bišķi mazāk. Ik viens pārstāvis ASV pārstāvju palātā pārstāv apmēram 700 tūkstošus pilsoņus. Man liekas, eh, konkrētais skaitlis bija 710 tūkstoši pilsoņu. Un tagad ir jautājums, kā es kā deputāts palieku kontaktā ar savu vēlētāju. Un runājot par dimensijām, pat vislielākajiem nacionālajiem parlamentiem, situācija šeit ir pavisam citādāka. Šie parlamenti ir tā noorganizēti, ka atsevišķais deputāts pārstāv nevis 700 tūkstošus, bet tikai 100 tūkstošus pilsoņu. Tātad vienu septīto daļu mazāk. Tātad ik viens arī no vislielākajām dalību valstīm pārstāv tādu salīdzinām reģionu. Un tas, tas, protams, rada arī sekas organizācijā. Mums ir jājautā, kā lai mēs saglabājam ciešus uh, kontaktus ar pilsoņiem šādos apstākļos. Otkārt, vēl viens aspekts, kas um, mūs vairāk pielīdzina ASV kongresam nekā nacionālajiem parlamentiem, ir tādas, ka nacionālajos parlamentos vienmēr pastāv parlamentārais vairākums, kas ir identisks ar vairākumu valdībā. Šeit var runāt par plašām interešu identitātēm abās pārstāvniecībās. Taču pie mums Eiropas parlamentā situācija tāda nav. Eiropas parlamentā, līdzīgi kā Amerikas sistēmā, ir iespējams uh, politiskais vairākums Eiropas parlamentā, bet ir iespējams cits politiskais vairākums padomē, kas tā teikt ir otra kamera, un Eiropas komisija nav izpildvara, kura tad veidot arī tādu pašu vairākumu kā parlaments. Tātad mēs visu laiku esam atkarīgi no sarunām starp parlamentu, padomu un komisiju, kas pārstāv Eiropas izpildu varu. Un tas nozīmē, ka mēs esam atkarīgi, lai būtu neatkarīgas konsultācijas. Mēs nevaram vienkārši uzticēties tam, ko komisija mums iesniedz kā sava analīze. Mums ir jābūt kritiskiem attiecībā pret šīm analīzēm. Un nacionālajā līmenī šīs lietas fundamentāli ir pilnīgi citādas. No šiem pētījumiem mēs uzzinājām, ka Vācijas bundestāks divās trešdaļās gadījumu pieņem uh, budžetā pieņem priekšlikumu projektus, pilnībā, tad divas trešdaļas šo gadījumu. Man kabinetā bija līdzstrādnieks, kas agrāk strādāja Dānijas ministrijā, kas bija atbildīga par parlamentu jautājumu izstrādi, kas tiek uzdod šam ministrijai, un vēlāk vēl kā drošības eksperts viņš arī pārbaudīja šos jautājumus, kurus pats bija noformulējis. Tas nozīmē, ka prasības Eiropas parlamentārietiem mūsu institūcijā ir uh, pavisam citādāks nekā parlamentāriešiem nacionālajā, nacionālajās parlamentos, taču tas ir ļoti līdzīgs kā ASV kongresmeņiem. Un šeit mēs esam konstatējuši, ka salīdzinot ar ASV kongresu un pat Vācijas parlamentu, runājot par neatkarīgās zinātniskās konsultācijas jomu, šeit trūkst darba spēka. Mums ir dienesti, kas strādā kopā ar atsevišķajiem parlamentāriešiem, taču to nevar nekādā gadījumā salīdzināt ar Vācijas parlamenta resursiem un ar ASV kongresam pieejamajiem resursiem, kur ir 675 līdzstrādnieki pieejami. Un šeit mums situācija būtu jāuzlabo. Un otrs punkts, par ko gribētu runāt, par izpildvaras kontroli. Tā kā mēs esam neatkarīgi no šīs izpildvaras un varam pārstāvēt dažādas vairākums, tad parlamentam ir nepieciešami pašu instrumenti, kontrolas procedūrām vai kā angliski to dēvē government oversight. ASV kongresā ir izveidota konkrēta aģentūra, kas veic šīs funkcijas, kur kopumā ir 3300 darbinieku. Es apmeklēju šo institūciju pagājušo, pagājušajā nedēļā, un šī institūcija arī veic daļēji auditoru tiesas funkcijas. un apmēram 50% šo darbinieku strādā ASV kongresa labā, lai pārbaudītu, kā ir iespējams ieviest kongresa pieņemtos likumus, un tad šie rezultāti tiek iesniegti parlamentam, un tad parlaments var veikt attiecīgus secinājumus vai nu savam darbam, vai izpildu varas kontrolai. Un mums šāda veida institūcijas nav. Uh, varbūt ir tikai nelielas, nelielas iestrādes mūsu jaunajā direktorātā par ietekmes novērtējumu. Un ja mēs vēlamies efektīvu kontroli izpildvarā, tad mums ir jāstiprina šī joma. Trešā joma, par ko jau runāju, tas ir parlamentu atbalsts teritoriālā plānā. Jā, parlamentārietiem jānodrošina kontakts ar 700 tūkstošiem pilsoņu, nevis kā tas ir mazajos uh, nacionālajos parlamentos 100 tūkstoši pilsoņu vai pat vēl mazāk, tad mums ir jāvaicā, kā mēs varam atbalstīt mūsu parlamentāriešu šī uzdevuma veikšanā. Šeit var runāt par tehnoloģisko atbalstu, uh, taču, manuprāt, šis jautājums ir būtisks. Un ceturtais trūkums, ko esam noteikuši, nav radies no salīdzinājuma ar citiem parlamentiem, bet gan no mūsu pašu atziņām. Tā ir loģistiskais atbalsts. Piemēram, pirms desmit gadiem mūsu ēdnīcās mums bija 1,4 miljonu lietotāju, taču šogad, šobrīd tie 3,7 lietotāji taču tas viss notiek tajās pašās ēdnīcās. Tas nozīmē, ka mums ir pārslodze mūsu infrastruktūrās. Tas attiecas arī uz liftiem, kas tā kā šie nami ir tik ļoti pārslogoti un pat uh, konkrēti deputātu biroji ir pārslogoti. Tas viss vienkārši vairs nestrādā. Uh, Šeit slodze ir pieaugusi ievērojami, un mums ir jāpārdomā, kā varam mainīt šo situāciju. Saskaņā ar šiem rezultātiem arī budžeta komitejas um, dalībnieki ir teikuši, ka jā, teikuši, ka jā, mums ir kaut kas jādara, bet ja mums ir jānodrošina lielāka pakalpojuma vienā vietā, tad mums ir arī jāīsteno ietaupījumi, lai varētu uh, iegūt papildu finansējumu, un pagājušajā gadā mēs redzējām, ka ar struktūrālajām ietaupījumiem mēs varam sasniegt relatīvi diezgan daudz, un šeit gribu pieminēt divus piemērus. 2012. gada budžetam mēs nolēmām vairs neiztenot automātisku pilnīgu uh, plenārsēžu protokolu tulkošanu. Gadu desmitiem tā tas tika nu, darīts. Mēs nolēmām, ka tulkojums tiks nodrošināts tikai tad, ja parlamentārietis to vēlās. Nevis vienkārši automātiski, nevis nezinot, vai tiks izmantot šie protokola tulkojumi. Un ietaupījumi no šī pasākuma bija 8,4 miljoni eiro cik daudzi parlamentārieši vēlējās šo tulkojumu 2012. gada laikā. Atbildi ir pilnīgi neviens parlamentārietis. Tas nozīmē, ka mēs apturējām pakalpojumu, kuru parlamentārieši nemaz neizmantoja, taču tas mums nodrošināja 8,4 miljonu ietaupījumu. Otkārt, mēs noteikti arī uh, jums daudz ko pieprasījām, mainot uh, mutiskās tulkošanas režīmus. Mēs īstenojām trīs lietas, proti komitejām ir jānotiek vai nu pirmdienās, otrdienās, vai trešdienās, ceturtdienās, lai mēs pilnībā varētu izmantot mūsus resursus. Taču nedrīkst visas komitejas notikt otrdienās un trešdienās, kas noved pie tā, ka mēs par lielu naudu bijām spiesti iepirkt ārējos uh, tulkus, taču nenoslogājam pilnībā mūsu pašu tulkus pirmdienās, ceturtdienās, un mēs principā arī noteicām, ka nedrīkst vairs notikt plenārsēdz pēc 20, pulksten 23.00, jo tas nozīmē, ka saskaņā ar darba uh, likumiem uh, tulki vairs nedrīkstēja strādāt otrajā dienā. Un arī runājot par uh, zilās krāsas nedēļām, Tirkijas zilās krāsas nedēļām arī šeit veicām izmaiņas. Un mērķis bija ietaupīt uh, 10 miljonus eiro, un 2010. gada beigās rezultāts bija tāds, ka mēs ietaupījām nevis 10 miljonus eiro, bet 15 miljonus eiro Un ja mēs turpināsim šāda veida disciplīnu, tad šos ietaupījumus mēs varam turpināt katru gadu. Tas nozīmē 23 miljonu ietaupījumus mutiskajam rakstiskajā tulkojuma jomā veicot struktūrālas izmaiņas. Mums ir nepieciešama lielāka disciplīna, un tādējādi mēs nezaudēsim pašus pakalpojumus. Tādēļ mēs esam vienojušies un vēlamies līdz vasaras sākumam pārbaudīt vēl septiņas jomas, vai šeit ir iespējams struktūrāls izmaiņas. Tas nenozīmē, ka beigās mēs konstatēsim, ka ir liederīgi šajās septiņās jomās kaut ko mainīt. Iespējams, ka tas realizēsies trīs vai četros vai piecos eh, punktos, varbūt arī visos septiņos. Tad līdz vasarai mēs vēlamies pārbaudīt, vai šajās septiņās jomās varam veikt struktūrālus izmaiņas, kas radītu jaunus ietaupījumus, un tādējādi mēs varētu atbalstīt jauno prioritāšu finansējumu, un tas eh, neietekmētu radikāli budžetu. Un šīs septiņas jomas ir pirmkārt tulkošana pēc pieprasījuma. Tulkošana nodrošina pēc eh, pieprasījuma Taču, ja kāds deputāts nevēlas izmantot kādu tulkojumu, tad mums tāpat ir jātulko visās valodās, pat ja neviens deputāts to neizmanto. Otkārt, mutiskā tulkošana. Arī par to mēs esam diskutējuši. Protams, ka mutiskais tulkojums tiek nodrošināts saskaņā ar komitejas eh, valodu profilu, taču ja kāds deputāts nevēlas konkrētu valodu, jo varbūt viņš labprāt uzklausa citas valodas tulkojumu, tad mums tāpat tās ir jānodrošina ikviena valoda. Tātad ikviena valoda, pēc kuras pastāv vēlme tiks nodrošināta, taču nav pieprasījumu, vai mums tāpatās ir jānodrošina visas šīs valodas, vai arī mēs savus resursus varam izmantot daudz labāk. Šis ir jautājums, ko vēlamies uzdot. Treškārt, tieši valodu jautājumā ir būtisks šis eh, noslogojums starp dažādajām institūcijām, kas ir dažāds. Mums ir reģionu komitejas un sociālās komitejas uh, tulkošanas dienests. Un šis tulkošanas dienas nodrošina 41% no visa eh, darbinieku kopuma. Un tad nu jājautā, vai šāda lieluma darbinieki izmantošana ir liederīga varbūt, ka mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai nav liederīgāk izveidot kopīgu tūkošanas dienestu, lai varētu labāk uh, norganizēt tulkošanas pakalpojumus pašos pieprasītākajos laikos. Un ceturtkārt, kad mūsu tulkošanas dienests netiek izmantots no mums, to vajadzētu piedāvāt citām institūcijām, Šobrīd mēs to nenodrošinām ekosokām, taču es domāju, ka tā kā mums ir ļoti dažādi sēžu grafiki, tad šeit arī mēs varētu panākt ievērojams ietaupījums. Piekārt. Runājot par eh, maksājumiem attiecībā uz slimo kasēm. Uh, šie maksājumi tiek īstenot no ārējiem maksāšanas dienestiem. Un jautājums ir, vai mēs varētu šos maksājumus eh, paplašināt, šo maksājumu jomu paplašināt. Tas nozīmē, ka mums jāizstrādā pašiem sava informātikas sistēma personāla vadības jomā. Mēs izmantojam Streamline programmatūru, citas institūcijas izmanto sistemtūlu, nu tad mums ir jādomā, vai mēs paralēli tiešām attīstīsim divas dažādas informātikas sistēmas, bet iespējams, ka mēs varam izmantot vienu, jo mums visiem ir vienāds personāla uzstādījumi. Un sestkārt, runājot par kalendāru, mēs esam pēc iespējas uzlabojuši kalendāru, izmantojot daudz efektīvāk resursus komiteju sēžu nedēļās. Uh, taču vēl joprojām ir trūkumi, izmantojot rezervas eh, politisko grupu sēžu nedēļās, un ja mēs vēlreiz pārskatītu kalendāru, tad varētu panākt rezultāts, kas no vienas puses nodrošina daudz labāku sēžu organizāciju politiskajām grupām, komitejām, daudz vairāk kontaktus ar pilsoņiem un no otras puses arī ievērojumus ietaupījumus. Un pēdējais, septītais punkts, ko vēlamies pārbaudīt, ir mēs pie gatavojamies ar 2014. gada Eiropas vēlēšanām īstenot pilnībā bezpapīra darbu. Un ja mēs tā rīkosimies, tad ir jāparlūkojas, kādus ietaupījumus mēs varam panākt. Ja mums nav tiek izmantots tik daudz papīra, tad mums nevajag tik daudz drukāt, mums nevajag arī transportēt papīru, mums nevajag to arī izdalīt. Es neizsaku, ka visās šajās septiņās jomās rīkosimies tieši tā, taču ir pietiekami daudz norāžu, lai mēs pārbaudītu, vai ir iespējami ietaupījumi lai tās lietas, kuras mēs uzskatām par svarīgām institūcijām, varētu tikt finansētas, neradot papildu slodzi mūsu pilsoņiem, mūsu nodokļu maksātājiem. Un pēdējais vārds par 2014. gada budžetu, par ko jau daudz teica, ka šis gads ir ļoti grūts. Un kādēļ tas ir grūts? Tādēļ, ka otrajā gada daļā mums ir jāmaksā pārējais posma līdzekļi deputātiem, kas pamet parlamentu. Mēs zinām, ka 40% parlamentāriešu mainīsies. Tas nozīmē, ka 2014. gada otrajā pusē mums nevajadzēs maksāt 700 algu, bet gandrīz divreiz vairāk. Mēs zinām, ka tiks uh, pārtraukt asistentu līgumu, mēs zinām, ka nav notikuši attiecīgi profilaktiski pasākumi. Uh, Un pirmo reizi mums būs arī gads, kad pilnībā piedalīsies arī Horvātija, un tas viss kopā novedīs pie tā, ka budžets tiks palielināsies par 3,5%, taču šeit nav pierēķināta inflācija. Beļģijas, Luksemburgas inflācija parasti ir 3,1%, un ja mēs tātad sarēķinām šos skaidrus, tad mūsu budžets būtu jāpalielina par 7%, un tas nekādā gadījumā nav pieņemami. Un tādēļ jau tagad es cenšos izmainīt budžeta pozīcijas, papildus esmu arī izsvītrojis 23 miljonus no budžeta, uh, un tas nozīmē, ka nākamnedēļ, kad tiks iesniegts budžeta priekšlikums, tas nozīmē, ka mēs jau piedāvāsim ievērojami samazinātu budžetu priekšlikumu, un es domāju, ka pastāv vēl ļoti daudz ietaupījumu iespējas. Šīs iespējas mums turpmākajos mēnešos kopīgi ir jāizstrādā īstenojot struktūrāls reformas, un ja mēs tā rīkosimies, tad mums radīsies šī finansiālā elastība, lai varētu turpināt attīstīt mūsu organizācijas. Sirsnīgs paldies! Merci, monsieur. paldies, ģenerāls sekretāra kungs, pateicos viceprezidentu kungiem. Manuprāt, mūsu priekšā ir ļoti sarežģīta un interesanta aina. Diemžēl uh, parlamenta prezidents Šulcs uh, šonedēļ uh, bija aizņemts un birojas nevarēja uh, šo, šos jaunumus uzklausīt. Tātad mēs uzklausām uh, šo ziņojumu pirms biroja, pirms birojas vēl ir formulējis savu nostāju. Un jūs arī noteikti labi sapratāt parlamenta budžeta, ar eh, parlamenta budžeta saistītos izaicinājumus. Šis gads būs ļoti sarežģīts uh, parlamentam no budžeta viedokļa. 2014. gads ir pārējais gads, nomainīsies daļa deputātu. Tātad viss, protams, ir mūsu vēlētāju ziņā. Horvātija. Uh, iestāsies Eiropas Savienībā, bet deputātu skaits nepalielināsies. Gluži pretēji, deputātu skaits samazināsies par trim deputātiem. Saskaņā ar līgumu ir jāpārdala deputātu vietas starp dalību valstīm, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos, tas ir um, konstitucionālo lietu komitejas ziņā. Mēs arī dzirdējām to, kādos punktos jau ir eh, ja, sasniegts ievērojams progress, un tas man tiešām ļoti iespaidoja. Un mēs arī sapratām, ka būs tagad deputātiem jāizvēlas vai nu braukt ar liftu vai iet uz ēdnīcu. Tie, kas eh, iet uz ēdnīcu, varēs varbūt kāpt eh, pa kāpnēm, vai arī tie, kas brauks ar liftiem, varēs uh, diētu ieturēt vai izmantot kādus citus līdzekļus, lai uh, no, nokļūtu augstākos stāvos. Uh, birojas uh, pauda um, apmierinājumu par mūsu kopīgās darba grupas darba rezultātiem. Jūs esat arī saņēmuši pārskatu par darba grupas darba provizāriskiem rezultātiem. Mūsu uh, grupas priekšsēdētājs Džordžs Lājens varbūt var paust savu viedokli. Uh, Paldies priekšsarētājiem. Sākšu ar to, ka piekritīšu lielākai daļai prezidiju locekļu sacīto. Pirmkārt jau darba grupā mums bija vēlme paskatīt eh, mūsu izdevumus, maksājumus, ko parlaments bija pieprasījis, un tad Es jau jāsāk, eh, var teikt, ar atvainošanos. Mēs cerējām, ka agrāk varēsim eh, ziņot jums, un īsti tas nebija iespējams. Es zinu, ka daži no jums vēlējās dzirdēt šo atskaits jau agrāk, bet progress kopumā ir labs. Šobrīd esam otrajā fāzē, varētu teikt, jau ļoti sarežģītām gadam, Un, katrā ziņā saskaņojot budžeta komitejas darbu ar prezidiju darbu, tas ļāva mums izpētīt dažādas scenārijas un tad ziņot jums, lai pārliecinātos, ka budžeta komiteja ir apmierināta ar eh, darbu, un tad mēs tu, tuvākos sešu mēnešu vēl turpināsim to. Ņemot vērā izaicinājumus un problēmas, ar kurām saskaramies, ir tiešām labi, ka būtu tāda regulāra darba kārtības sadaļa, lai mums būtu iespējams eh, regulāri ziņot budžeta komitejai par darba grupas paveikto. Katrā ziņā tad ģenerāla sekretāra un viņa biroja paveiktais ļoti svarīgs, jo septembrī mums būs jāpieņem lēmumi par secinājumiem, kas ir uh, izdarīti. Un ir svarīgi, lai budžeta komiteja būtu informēta par to, kāds ir progress. Tas, kas ir paveikts eh, attiecībā uz pētījumiem, nu, tur ir vairākas interesants joms. Mēs nesaņemam tik labu atbalstu kā parlamentārieši dažos eh, parlamentos un nesalīdzinām ar ASV kongresu. Tad, manuprāt, tā ir būtiska darba sadaļa. Un atbalsts eh, likumdošanas funkcijām Arī tur mēs nesaņemam pietiekamu atbalstu. Un mm, Nacionālās parlamentos ir iespējams eh, nolīgt ekspertus, padomdevējus. Mūsu gadījumā komisija nodrošina eksperts. Līdz ar to ir nepieciešams stiprināt to, kā Eiropas parlamenta deputāti strādā šeit, gan no darbības uzraudzības viedokļa, gan no likumdošanas darba viedokļa. Protams, ka mēs varam ietaupīt līdzekļus, bet tāpat laikā stiprināt deputātu darbu. Ir svarīgi arī atrast šos ietaupījumus. Jo skaidrs, ka budžeta situācija ir ļoti saspringta 2014. un arī tālākiem gadiem. Līdz ar to es ierosinātu turpināt šo darbu, un darba grupa ir tam piemērotākais instruments. Un mēs pārstāvam komiteju šajā darba grupā, mēs trīs, nevis savus politiskās grupas, un, un mūsu galvenais uzdevums ir atskaitīties jums, atskaitīties komitejai, un Tad, tad regulārs darba kārtības punkts eh, būtu tiešām laba ideja, lai mēs varētu regulāri informēt budžeta komiteju par notiekošo darba grupā. Ta, tas arī viss, ko es vēlējos sacīt, un labprāt atbildēšu uz kādiem jautājumiem, ja tādi būs. Merci, George. Paldies, George. Sidonija ir lūgusi vārdu. Jā, paldies. Es ļoti uzmanīgi klausījos Eh, komentārus, iepazinos ar dokumentiem. Man vienmēr tāds eh, jauktas eh, sajūtas, runājot angliski, vai tas palīdz ietaupīt, ja varbūt grauj daudzvalodības princips. Es nezinu, man liekas, mums jāpieņem dažādas lēmumus savā darbā, palīdzot parlamentam labāk strādāt, bet tāpat laikā neļaujot ietaupījumiem radīt draudus un, un, un katrā ziņā nodrošināt arī kontroli pār izpildvaru pienācīgi. Man ir detalizēti jautājumi un komentāri attiecībā uz to, kas līdz šim ir sasniegts. Protams, kā tautas partijas grupai mums ir paveicies, mums ir referents eh, pirmajiem gadiem. Bet vēlos eh, pievērst uzmanību, komitejas uzmanību eh, dažiem jautājumiem. Ietaupījumi no mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomām ir ļoti sensitīvi, varētu teikt pat vissensitīvākie jautājumi. Kāpēc? Tas ir tādēļ, ka tas ir saistīts ar mūsu kā deputātu darbu, bet arī ar mūsu vēlētājiem. Tiem, kas neatrodas šeit, bet skatās, ko mēs šeit darām. Līdz ar to viss, kas saistīts ar ietaupījumiem, un es tad saprotu, ka līdzšinējais darbs ir bijis eh, saistīts ar to paskatīties, kā un cik lielā mērā deputāti izmanto šos resursus, bet uh, jāpadomā arī par to, kā cilvēkiem ir iespējams sekot mūsu darbam. Arī šis elements jāņem vērā. Tātad daži komentāri par salīdzinošo pētījumu. Tas ir diezgan noderīgs informācijas avots eh, par to, ko mēs darām šeit, bet arī saviem vēlētājiem mēs varam parādīt, un mēs zinām, ka iedzīvotāji arvien vairāk šaubās par Eiropas institūciju lomu, eh, parādīt, kā mēs faktiski strādājam un, un salīdzināt to ar, ar to, kā citi strādā. Tas, manuprāt, ļoti noderīgi. Pati es vēlētos komentēt par eh, mūsu eh, parlamenta pētniecisko mm, spējām un atbalstu deputātiem. Ličnējā pieredze, mm, pamatojoties uz stipri ierobežotām spējām veikt pētījumus parlamentā, tad uh, zinātniskais un, un satura atbalsts deputātiem principā ir ierobežojots ar konkrētiem amatiem, kā referents, piemēram. Un, protams, arī citi var izmantot šos resursus, it kā nav nekas uh, kas aizliedz eh, cilvēkam, kuram ir oficiāls pilnvaras, izmantot parlamentu resursus. Bet tie resursi ir tik ierobežoti, ka principā tie deputāti, kuriem nav šāds eh, status oficiālā procesā, bet kuriem ir nepieciešams eh, šis atbalsts darbā ar saviem vēlētājiem, piemēram, viņiem mēr nonāk, tā teikt, rindas beigās. Līdz ar to ir jānodrošina, lai šie taupījumi, kad mēs tos ieviešam, ir vērsti arī uz to, lai varētu uzlabot pētniecisko darbu un atbalstu deputātiem viņu darbā šeit parlamentā un arī ārpus tā. Es ne, netaisos šobrīd stāstīt visas detalizētās idejas, kas man ir par ietaupījumiem. Mums ir tā privilēģija, ka Monika ir mūsu referente. Uh, Es vienkārši vēlos pievērst uzmanību dažiem piemēriem, kas saistīti ar mutisko tūkošanu. Es saprotu, ka cik daudz prezidijas un administrācija kopumā ir darījusi, lai samazinātu izmaksas, bet tāpat laikā ir vairākas lietas, kas nav pieminētas e, ziņojumā, kas saistīts pārsvarā ar misijām un delegācijām. Es uzskatu, mums ir jāizmanto vietējie tulki. Man ir personīgs uzskats, ka šie cilvēki spētu pietiekam labi tikt galā ar šiem pienākumiem, tā kā to vajadzētu papētīt. Tāpat e, es e, atzinīgi vērtēju to, ka iestādes varētu dalīties resursos, tas ir svarīgi gan kvalitātes nolūkā, gan arī labākā darba slodzes sadalē. Un vēl viena papildus piezīme, es vēlētos e, izteikt komentāru par deputātu ceļošanas izmaksām. Un daži praktiski risinājumi varētu palīdzēt ietaupīt. Kāpēc gan neieviest, eh, zinām, konkurenci mūsu ceļojumu biroju darbā? Kāpēc mums nevarētu būt divas vai trīs šādas ceļojuma aģentūras? Ja viņas konkurētu, es pieņemu, ka cenas varētu būt zemākas. Nu, vismaz papētīsim šādu iespēju. izmantojot aģentūru vai vairākas aģentūras, mēs varētu censties arī vest pārunas tiešā veidā ar līdzsabiedrībām. Te tā kā es aicinātu, papētīt šīs iespējas, varbūt tas ļaus kaut ko ietaupīt, varbūt nē, nu vismaz jāpapēt šīs iespējas ir. Un noslēgumā saistībā ar ceļošanas izmaksām, un šis jautājums jau ir iepriekš apspriests ir svarīgi izturēties pret visiem deputātiem vienlīdzīgi, nediskriminējot eh, deputātus eh, pēc tā, no kuras valsts viņi ir ievēlēti. Tas ir jāpatur prātā nepārtraukti. Jo ierasties šeit, lai strādātu Briselē vai Strasbūrā, uh, ir jebkura deputāta pamatuzdevums. Līdz ar to ir svarīgi, lai šo pamatu pienākumu deputāts varētu uh, darbu un uh, nediskriminēt tos, kas dzīvo ļoti tālu vai kuriem ir ļoti sarežģīts ceļojums līdz darba vietai. Šobrīd mēs virzamies pareizajā virzienā, es domāju, ar ietaupījumiem un īpaši atzinīgi vērtēju to, ka jūs jau šobrīd veicat pasākumu, sagatavojoties sarežģītajam 2014. gadam. Eh, tas ir ļoti apsveicam, un es ceru, ka šāds ceļš arī turpināsies. Paldies! Merci bien! Eh, liels paldies, godātie kolēģi! Mums ir eh, laika ierobežojumi, diemžēl. Kā jau tika norādīts, pārskats par uh, darba grupas veikumu vēl nav izskatīts birojā, tā kā mums būs iespēja vēl debatēt šos jautājumus pēc biroja sanāksmes. Mums šodien ir ļoti piesātināta darba kārtība, un parlamenta budžets ir tikai 1% no Eiropas Savienības kopīgā budžeta. Un tas savukārt ir 1% uh, no uh, kopa ieņēmumiem. Un mums ir tūlīt arī paredzēta diskusijas par daudzgadu finanšu schēmu. Es domāju, ka dē, eh, daudzgadu finanšu schēma ir pelnījusi lielu uzmanību. Tā ir eh, svarīga uh, Un šis mūsu budžets ir, protams, svarīgs mums, bet nav tik svarīgs Eiropas Savienības pilsoņiem. Tādēļ mums šeit ir jāpanāk līdzsvars. Mūsu viesiem būs jādodas prom pēc uh, aptuveni ceturdaļas stundas. Man ir pieteikušies daudzi kolēģi debatēs, un es ierosinu uh, aprobežoties šajās uh, debatēs ar jautājumu uzdošanu mūsu viesiem. Uh, Un, protams, mums būs citas iespējas gan politiskajās grupās, gan deputātiem arī pašiem paust savu viedokli par šiem jautājumiem. Un tādēļ es um, domāju, ka mums jāvirzās ātrāk uz priekšu. Edite Hercoga ir apvienotās darba grupas dalībniece. Lūdzu, īsi jums vārds. Jā, es runāšu angļu valodā, lai ietaupītu laiku. Uh, Eh, jā, es darbojos šajā darba grupā un esam saņēmuši tās rezultātus. Šī darba grupa ir konsultatīva, eh, konsultatīvs veidojums birojām un eh, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu. Es domāju, ka mums ir divkārt ietaupījumu uzdevums, kas ir svarīgs uh, budžeta eh, komitejas deputātiem un arī ir uzdevums veikt modernizāciju. Un mums ir jāatrod zināmā mērā kompromiss starp darba modernizāciju un ietaupījumiem gan mūsu pašu, gan Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Manuprāt, Eiropas parlamentam ļoti būtiski ir tas, ka mēs esam publiska iestāde. Mums ir jā jāpalie, jāsaglabā redzamība pilsoņu acīs, un tādēļ mēs nedrīkstam apdraudēt daudzvalodību. Mums ir jānodrošina pilsoņiem iespēja sekot atklātām uh, sēdēm, to norise. Ietaupījumi ir jāizdara uz mūsu pašu rēķina. Un, uh, ja mēs uh, salīdzinām mūsu pilnvaras ar padomus un komisijas pilnvarām. Tās, mēs esam vienlīdzīgi un mums jāsaglabā vienlīdzīgas darba iespējas. Es domāju, vairāk pētniecības darbu parlamentu uzdevuma veikšanā ir laba lieta, bet mums ir arī jāizmanto tās zināšanas, kas ir uzkrauts Eiropas Savienības aģentūrās. Mums ir jāizmanto gan mūsu pašu resursi, gan citu iestāžu resursi, kas labāk. Uh, ir informētas par šiem jautājumiem. Tāpat nākamais gads ir vēlēšanu gads, to mēs nevaram aizmirst. Ja mēs neiev, ja deputāti citi nenomainītos, eh, tad tas jau nodrošinātu labus ietaupījumus. Bet, nu, protams, tas bija tikai joks. Un tagad sociālistu grupai gribu te, eh, teikt, eh, ka mums ir ļoti svarīgi ievērot likumus, un mēs nedrīkstam nevienu atlaist no darba tikai, lai ietaupītu jo, ja ir uh, juridiski saistoši maksājumi, tad tie ir arī jāveic. Es domāju, ka mums vēl būs daudz iespēju apspriest šos jautājumus arī turpmāk. Man nav konkrētu jautājumu šobrīd, bet es domāju, ir svarīgi uzklausīt biroja reakciju uz šiem ierosinājumiem un uzzināt, kā birojas redz šo iespējamo modernizāciju. Paldies, Edīte! Monika Holmajer. Um, ich habe die Ehre, dass Man ir gods būt referentei par 2014. gadu. Un jā, varbūt, ka tas nav tik nozīmīgs postenis, taču tas ir diezgan apgrūtinoši dažreiz publiski. Manuprāt, var rasties tāds iespējas, ka sabiedrībā ļoti daudz diskutē par uh, parlamenta budžetu, izmantojot lielu polemiku, taču daudz mazāk interesi tiek pievērsta lielākiem budžetiem, taču mēs cenšamies darīt vislabāko šajā ziņā. Es vēlētos uh, uh, sirsnīgi pateikties gan ģenerālsekretāram, gan uh, prezidijām, gan visai komandai, jo mums ir bijis ļoti labs darbs, labas sarunas uh, darba grupā, un mēs arī uzticamies viens otram. Un šī uzticība tika palielināta, mēs kopīgi uh, kopīgi mums ir izdevies arī identificēt iespējamo potenciālu un ir bijuši arī kritiskas balsis runājot par iespējamām izmaiņām mūsu parlamentā. Jau tagad gribu pievērst uzmanību tam, kā pagājušā gada procentuālās skaidrs mēs noteikti nevarēsim sasniegt. Pagājušajā gadā mums bija 1,9% un lai neviens nebūtu izbrīnīts, tas ir tikai tāpēc, ka Džordžs Lajens, Hercogs kundze, uh, lai tas netiktu uztverts tā, ka mēs būtu kāri daudz vairāk izdod, bet vienkārši izmaksas ir pieaugušas un mēs nevaram no tām izvairīties. Un šeit mums ir arī juridiskas saistības un jau sākumā vēlos pievērst uzmanību kolēģiem, ka ja parādīsies skaitļi, tad bū, tie būs citādāki. Uh, nekā pagājušajā gadā, nevis tāpēc, ka mēs tagad gribam vienkārši izšķērdīgi dzīvot, bet tāpēc, ka ir šīs sasaukuma beigu termiņš un rodas dažādi pārējais posma izdevumi. Un runājot par mutisko tulkošanu, šeit vēlos uzsvert to, ka mūsu diskusijās mēs ņēmām vērā to, ko Tonija un Hercogs kundze teica. Mēs vēlamies, lai sabiedrība var sekot uh, tīmeklī mūsu sēdēm, var sekot plenāru sēdēm, lai tas būtu iespējams. Taču tajos gadījumos, kad tiešām nav pieprasījuma, tad tiešām nevajadzētu nodrošināt tulkošanu gan mutisko, gan rakstisko. Tas nav liederīgi. Tas, protams, vienmēr ir ļoti, tā ir vienmēr ļoti šaura. Uh, žan, ļoti kutulīgs uh, jautājums, taču mums ir attiecīgi jārīkojas. Un ja mēs runājam par uh, reģionu komiteju un ekonomikas un sociālo lietu komitejas, esmu konsultējusies ar šīm iestādēm, un tad tas tiešām būtu mērķiecīgi mums kopīgi izmantot tulkošanas pakalpojums, jo viņu darba grafiks atšķirs no mūsējā un arī augstā pieprasījuma laiki. Uh, šīs pīķa stundas arī atšķiras, un mēs varētu daudz liederīgāk izmantot tulkošanas dienas. Runājot par ceļojumu birojiem, šeit vēlos pateikt vienu konkrētu teikumu. Ļoti daudzi kolēģi šai sakarībā ir vērsušies pie manis. Ir noticis tā, ka tie kolēģi no Dienvidu Austrum Eiropas, uh, ir bieži piedzīvojuši diskrimināciju no ceļojuma birojiem, īpaši runājot par uh, izmaksu augstākajām robežām vai pieeju lidojumiem, un tad šiem kolēģiem ir radies skaidrs tāds priekšstats, ka viņi tiek diskriminēti salīdzinājumā ar citām valstīm. Un šeit skaidri vēlos pateikt, ka tas nekad ka tas nav noticis apzināti, mēs neesam pieņēmuši apzināts lēmums, un uh, šobrīd jau arī ir tikušas veiktas izmaiņas šajā jomā, un vēlos tiešām uzsvert, ka ir jābūt līdzvērtīgai attieksmē pret visiem kolēģiem, visiem parlamentāriešiem, citādi šāda diskriminācija vienkārši nav pieņemama. Paldies, Monika! Es uzstāju uz. Uh šo pēdējo punktu, ko pieminēja Monika, ka tas ir absolūti nepieņem, ka geogrāfiskā stāvokļa dēļ daži deputāti nonāk neizdevīgākā situācijā attiecībā uz ceļojumu izdevumiem. Un šobrīd tāda situācija acīm redzot ir. Un tagad Marta Andriasen. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji. Es atzinīgi vērtēju ierosinātās ietaupījumu jomas bet neesmu īsti apmierināta ar salīdzinājumu ar citiem parlamentiem, it īpaši ASV kongresu. Mēs neesam Eiropas Savienotās valstis, vismaz ne šobrīd. Un tas arī ir acīm redzami attiecībā uz tulkošanas un mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomā. ASV nav šāda izdevuma vispār. Un mēs, protams, varam aicināt deputātus pieprasīt tulkojumu, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams, bet mums jāņem vērā arī Eiropas Savienības pilsoņa intereses. Ir pilsoņi, kas vēlas sekot, vai viņiem vajadzētu sekot tam, kas šeit notiek, jo šī ir vieta, kur rodas likumdošana. Un nav jau teicis, ka viņi obligāti zinās angļu, spāņu vai franču valodu. Tā vietā, lai tērētu tik daudz līdzekļus propagandai nākamajām vēlēšanām varbūt būsim godīgi attiecībā pret tulkošanu. Mēs nevaram salīdzināt sev ar ASV kongresu nekādā veidā. Otra lieta attiecas uz 2014. gada priekšvēlēšanu kampaņu. Kampaņai ir jābūt mūsu darbam. Mēs četrus gadus esam šeit strādājuši līdz kampaņas sākumam Mūsu darbs, ko esam paveikuši šeit, tam būtu jābūt labākai publicitātei, labākai priekšvēlēšana kampaņai. Ja mēs ar to nevaram nodrošināt publicitāti, tad kaut kas ir nepareizi, un tad viss, ko mēs tērējam, tam ir e, naudas izšķiešana. Trešā lieta. Jūs plānojat 2014. gadam Manuprāt, mums jāplāno ir 2014 līdz 2020 gadam. Mums ir nepieciešams ilgtermiņa plāns, jo daudzas lietas mainīsies pēc saskaņā ar daudzgadu finanšu schēmu un Eiropas ekonomiskajām vajadzībām. Līdz ar to skaroties tikai uz 2014. gadu, man šķiet tāds ļoti ierobežots skatījums. Paldies! Merci bien! Um, paldies! jūsu pēdējais komentārs, Andriesens kundze, uh, būt, tam būtu jārosina šai darba grupai, ka tā būs beigusi darbu pie 2014. gada pievērsties ilgākam periodam. Tas ir skaidrs, neatkarīgi no tā, kāds būs saruna rezultāts par DFS mums eh, šajā brīdī būtu ļoti uzmatīgi jāseko visu institūciju izdevumu apjomam un tai pašā laikā jānodrošina parlamentam nepieciešamie resursi darba nodrošināšanai. Tagad Vērtmans kundze. Es varu daudzām lietām, kas jau tika pateikts, pievienoties. Ģenerālsekretāra kungs vēl pievērst uzmanību kādai nekārtībai, un tas attiecas uz uh, tulkošanu delegācijām. Ir divreiz bijusi tāda situācija, kad bija delegācijā, un mani kolēģi un es, mēs diezgan labi tikām galā ar angļu valodu īpaši, uh, kad kāda delegācija dodas uz īriju, tad principā nevajadzētu tūkojumu, ja vien nav kāds kolēģis, kas nespārzina angļu valodu tādā līmenī, lai varētu strādāt. Un es vēlos uh, lūgt jums attiecīgi pārbaudīt šo jautājumu un rīkoties. Un otrkārt, es domāju, ka mēs varam ietaupīt tiešām attiecībā uz papīra izmantošanu. Es pieņemu, ka. Uh, Ir tāda vispār pieņemta praksa, ka mēs pietiekami labi sagatavojamies, ka mēs esam eh, saņēmuši vai paši izdrukājam dokumentus savos birojos, un gandrīz ikvienā vietā, ikvienā sēdē mēs vēlreiz sastopamies ar šiem visu dokumentu blāķi atkārtot. Un es domāju, ka šeit tiešām ir ievēro, iespējas ievērojami ietaupīt. Un runāt priekšējiem ietaupījumiem, es domāju, ka runāt par mutisko tulkošanu, ikvienam pilsonim, ikvienā dalībvalstī jābūt iespējai savā mātes valodā saprast to, ko mēs šeit sakām, kā mēs šeit strādājam. Tādēļ runāt par tulkošanas ietaupījumiem uh, publiskajās sēdēs, es domāju, ka to nedrīkst apspriest, bet ir jārunā Eh, par tām sēdēm, kur runā tikai divās vai trijās valodās pārsvarā. Paldies! Lieki. Paldies, godātā kolēģi! Mērķis uh, atteikties no papīra izmantošanas tika apspriests jau tad, kad sākām strādāt internetā, bet beigās iznāca tā, ka e-pasta izmantošana vēl ir palielinājusi papīru apjomu, bet, protams, ir jāveic pūliņi samazinot šo apjomu. Jā, un centīsimies tomēr ierobežot papīra izmantošanu, izmantot iPad, planšetdators un, um, diemžēl, kad es meklēju kādus dokumentus, es tos nespēju atrast uz, uz uh, planšetdatoru un tik un tā man vajag papīra versiju. Tagad Marija Muņas. Lūdzu. Gracias, presidente. Yo voy a hablar en español para utilizar los medios de. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atbalstīt uh, tulku dienestu un tādēļ runāšu savā mācas valodā. Runājot par šo salīdzinājumu ar ASV kā universālo paradigmu, manuprāt, vienīgā paralēli attiecas uz šo apjomu, un šim lielumam nevajadzētu būt par galveno kritēriju, lai lemtu par legislatīvo darbu. Viens piemērs, piemēram, attiecības ar ārlietu delegācijām no ASV kongresa un mūsu delegācijas. Vienu delegāciju kompetences pilnībā nav salīdzināms ar otru delegāciju eh, delegācijām. Mums šajā parlamentā attiecības ar valstīm, ar kurām esam saistīti līguma ietvaros, mums nevajadzētu samest visu vienā katlā, piemēram, divas delegācijas uz Meksiku, kur, ar kur mums ir noslēgta asociācijas nolīguma. Tas pats attiecas arī uz Maroku. Maroku un arī divas delegācijas uz Jaunzēlandu, ar kuru mums nav nekāda nolīguma. Manuprāt, šajā jomā vēl pastāv iespējas ietaupīt. Vēl viens jautājums. Ļoti daudz runā par neatkarībām, konsultāciju dienestiem, kas pastāv ASV. Uh, kongresā, bet tie taču ir uh, lobbyji. Tie nav neatkarīgi konsultāciju, neatkarīgs konsultāciju institūcijas, tas ir lobby darbs. Un šajā uh, ziņojumā runā par uh, juridiskajām firmām un organizētām interesēm. Uh, Un šeit uh, būtu jānodrošina augstas kvalitātes konsultāciju pakalpojumu, taču es domāju, ka mums vajadzētu Eiropas parlamentā spēcināt Eiropas parlamentu konsultatīvos dienestus, jo tie ir neatkarīgi, tie piedar pie administrācijas, un viņiem mums vajadzētu uzticēties nevis uz uh, dažādu orgānu un institūciju darbu, kas ir atkarīga no dažādu citu interešu pārstāvniecības. Manuprāt, ir pareizi tagad teikt, ka parlamenta pētniecības dienestis sagatavo pētniecības ziņojumus, kurus mēs, referanti, visi vicepriekšādātāji, visi var izmantot. Un arī mums pašiem parlamentāriešiem ir pieejami līdzekļi, mums ir sekretariāti piemaksas, mums ir pašu piemaksas, un mēs arī varam uh, izmantot šos līdzekļus, lai uzsāktu kādu pētījumu, lai varētu gūt tādu balstu savā darbā arī mūsu vēlēšana apgabalos. Es domāju, ka mums nevajadzētu pieļaut kļūdu, ka mēs visu sametam vienā katlā, jo nu, tas nevar būt kritērijs, kuru mums vajadzētu izmantot, lai īstenot ietaupījumus. Taču visbažīgākais, manuprāt, ir šis salīdzinājums. Uh, neņemot vērā nekādas atšķirības ar ASV kongresu. Manuprāt, pastāv liels ietaupīšanas iespējas, piemēram, papīra jomā. Ir vagoniem lietoto papīru, kas vienkārši tiek izmests ārā, un šeit mēs tiešām varam ietaupīt. Un runājot vēl par šo salīdzinājumu ar kongresu, es domāju, ka puse nekā Eiropas parlamenta uh, nepārstāv 700 tūkstošus iedzīvotāju, vairāk kā puse pārstāv daudz mazāku skaitu, piemēram, 70 tūkstoši Luksemburgā vai arī citās nelielās kās valstīs. Šeit pastāv šī degresīvā proporcionalitāte un mazās valstiņas tiek pārstāvētas salīdzinājumiem jābūt uh, precīzākiem, ja jau mēs tādus veicam, un ka vajadzētu būt arī labākiem salīdzināšanas kritērijiem, nevis ka mēs koncentrētos tikai uz lielumu. Uh, jā, mums tagad ir jāizsakās ļoti īsi, jo laika vairs nav un nav laika iesaistīties debatēs un runājot par uh, ASV kongresu, tad mūsu delegācija dosīs, dosies tur uh, no 15. līdz 18. jūlijam, un mums būs iespējams visu izvērtēt uz vietas. Uh, uh, es domāju, ka jau iepriekš teiktais eh, bija aktīvi atbalstīts darba grupā. Es ļoti priecājos, ka kolēģi ir mūsu vidū. Es tagad biežāk runāšu bulgāru valodā, varbūt, ka jūs tagad jūtaties pārsteigti, ka es runāju bulgāru valodā. Mēs apsveicam visus pūliņus, ietaupīt papīra jomā, īstenojot digitalizāciju, ka mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas un runāt par mutis, rakstisko tulkošanu pēc pieprasījuma, manuprāt, tā ir laba ideja. Es piekrītu kolēģiem, ka mutiskā tulkošana ir ļoti būtiskā sabiedrībai, vēlētājiem, kuri vēlas sekot uh, parlamentu un dažādo komiteju sēdēm. Es domāju, ka ietaupījumi mutiskās tulkošanas jomā nenovedīs pie labāka parlamenta darba. Uh, vēlētos koncentrēties uz to, kā runāt par rakstiskajiem tulkojumiem, vēl joprojām pastāv problēmas. Vārdi tiek rakstīti latīņu transkripcijā, un tas nav saprotami Bulgārijas pilsoņiem. Uh, runājot par uh, darba sēžu organizācijas izmaiņām, es nezinu, vai es to pareizi sapratu. Arī runājot par spēcīgāku pārstāvniecību atsevišķos vēlēšanu apgabalos, manuprāt, parlamentārā kontrole un tiesiskais atbalsts ir ļoti labā līmenī, un man nav ko iebilst runājot par šo juridisko palīdzību un informāciju, kas tiek nodrošināta parlamentāriešiem. Taču mēs eh, sagaidām plašāku informāciju par šīm problēmām. Paldies! Paldies Ivailo par šo izcilo bulgāru valodas paraugu demonstrējumu. Mēs tiešām nebijām no jums to uh, pieredzējuši līdz šim, bet jūs varat runāt visās valodās. Gracias, presidente. Muy rápido porque ya muchas. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Uh, ir daudz ierosinājumu, kā uh, ietaupīt, un tie jau ir uh, izpelnījušies komentārus, bet man ir paziņojums un jautājums saistībā ar darba grupas uh, meklējumiem veikt uh, ietaupīt ietaupījumus uh, attiecībā uz deputātu darba nodrošinājumu, uh, citādu sēžu organizēšanu, labāku mutiskās un rakstiskās tūkošanas pakalpojumu organizēšanu un tā tālāk. Šādus mēs uh, ierosinājums esam izstrādājuši, bet uh, kādi ir administrācijas pašas darba metožu pārskatīšanas uh, ierosinājumi. Varbūt ir kāda pārliecīga birokrātija administrācijā un varētu šeit arī kaut ko padarīt efektīvāku un ietaupīt laiku. Uh, ir uh, uh, runājumi, runājam par to, ka tiek, ir jāietaupa uz deputātu ceļojuma izdevumu rēķinu, bet varbūt arī administrācija var uh, ietaupīt savus ceļojuma izdevumus. Tāpat Sidonija ierosināja veikt sarunas ar uh, aviolīnijām par to, uh, lai panāktu īpašas cenas avio biļetēm. Uh, transnacionālas uh, kompānijas to jau dara. Uh, un mums ir 27 dalību valsts. Šeit ir, protams, daudz uh, avio pārvadātāju, bet arī ir transnacionāls avio kompānijas, un ar tām mēs varētu varbūt kaut ko sarunāt. Tagad Aleksandrs Alvāro. Paldies! Es. Uh, jā, vienmēr uh, man bija aizdoms, ka Ivailo var runāt arī bulgāru valodā, un tagad uh, manas aizdomas ir apstiprinājušās. Jā, tagad es arī vēlētos izteikties, da, izteikt dažus komentārus. Protams, mēs nevaram detalizēt salīdzināt ASV kongresu un Eiropas parlamentu, bet nav jau nevienas citas institūcijas, ar ko mēs varētu uh, salīdzināt mūsu darbu, kas skartu tik lielu geogrāfisko pārklājumu un uh, pārstāvēt tik daudz iedzīvotāju. Tātad, uh, ja jāstrādā Kentucky un Ņujorkā. Uh, bet ja mums tomēr varbūt ir uh, kaut kāda līdzība organizatoriskās problēmās un paskatīties, kā šādas institūcijas strādā. Gatavojoties vēlēšanām, es domāju, ka Matai Andrēsenai ir pilnībā taisnība. Mūsu ikdienas darbs ir labākā reklāma, bet tomēr mums ir jāinformē vēlētāji par to, kā mēs strādājam. Un uh, Pat vēlēšanu kampaņās nekad nenotiek par brīvu. Ja mēs vēlamies reklamēt mūsu institūciju un mūsu vērtības, tad mums ir arī jāparedz atbilstošs uh, finansējums. Uh, tālāk uh, runājot par uh, uh elekt elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, jūs varat vērsties pie tehniskā atbalsta dienesta, lai iepirktu arī programmatūru jūsu um, dato, planšetdatoram, lai jūs varētu izmantot dokumentus, kas ir pieejami e-komitī uh, uh, mājas vietnē. Bet, protams, vienmēr ir uh, mums jārēķinās arī ar populismu. Uh, un mums ir jāstājas tam pretī, sakot, ka eh, ka katrs darbs ir eh, saistīts ar noteiktiem izdevumiem, un mums ir jā, piešķir atbilstoši līdzekļi, lai mēs varētu savus pienākumus pildīt. Protams, var samazināt administrāciju tik ļoti, ka šis parlaments vispār nespēs darboties, un pēc tam būs vēl grūtāk paskaidrot, kādēļ mēs nevaram pildīt savus pienākumus pienācīgi. Es domāju, ka tieši gatavojoties vēlēšanām un sarunām par uh, daudzgadu finanšu schēmu, mums nevajadzētu bū, pieļaut to, ka mūsu nozīmi samazina. Mēs pieņemam lēmumu spa, div, uh, drīz jau 28 valstu vārdā pārstāvot vairāk nekā 500 tūkst, miljonus iedzīvotāju. Mums ir jāizstāv savas tiesības. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man tiešām uh, ir svarīgs jūsu atbalsts, pat ja jūs nepārstāvat mūsu politisko grupu, un mūsu pēdējā runātāja ir Inga Grēsle. Esmu diezgan pārsteigta par šīs diskusijas kvalitāti. Es domāju, ka dažiem parlamentiem vajadzētu strādāt atkritumu savākšanas uzņēmumā, nevis parlamentā. Es domāju, ka tas ir vienkārši minimums, ja mums sēž dokumenti atrodas mūsu sēdvietā. Ja kādam tas nav nepieciešams, tad. Uh, tad viņiem jau nav liekas ar to iepazīties iepriekš. Es lūgtu ģenerāla sekretāru pārskatīt uh, paaugstināšanas uh, procedūru. Es domāju, ka tādā iestādē, kur mēs esam par 80% atkarīgi no personāla, šeit tas ir vienkārši būtiski. Arī ombuds ir uh, runājus par diviem gadījumiem īpaši uh, personu paaugstināšanas jomā, ka šeit uh, šīs paaugstināšanas gadījumi ir daudz biežāk nekā citās institūcijās. Un man tiešām gribētu zināt, kā tas ir. Un arī jūs zināt par šiem diviem gadījumiem ombudā un vai būtu arī kāds papīra uh, formāta uh, priekšlikums par šo. Paldies! Uh, uh, ierēģi tiek paaugstināti tādēļ, ka viņi to ir pelnījuši. Uh, Uh, viceprezidenta kungi, ģenerālsekretāra kungs, varbūt jūs vēlaties atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, es sākušu ar to pēdējo punktu, tas, ka mums daudz ātrāk tiek paaugstināti ierēģi. Manuprāt, tas tā nav. Manuprāt, ir pilnīgi otrādi. Es saņēmu no mūsu personāla padomes uh, informāciju, ka tiek uh, rīkoti iekšēji uh, konkursi un pastāv normālā procedūra un pastāv tāda, ka tiek, eh, var pārlikt pilnīgi eh, visas uh, pakāpes, bet es domāju, ka mēs šeit uh, vienādā līmenī konkurējam ar pārējām institūcijām, un es pat teiktu, ka ir pilnīgi otrādāka situācija, un to mēs arī varam pierādīt nekā citās institūcijās. Es vēlos pateikties Alvāro kungam par atbalstu. Godies Sabalas kundze teica, ka mums ir jāpārbauda vispārīga administrācija, ar to mēs arī nodarbojamies pēdējos četros gados. Gandrīz puse no direktorātu tika pārstrukturizēti. Tas nevienmēr noveda pie mazāka personāla skaita, taču tas darbs tika padarīts daudz efektīvāks. Kalfin kungs vēlreiz pieminēja nepieciešamību pareizi arī pārtūkot latīniski rakstītos vārdus, taču vēlos teikt manu tādu vispārējo iespaidu. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa jau no prezidijā tiek iesniegti ietaupījumu priekšlikumu un budžeta komiteja saka uzmanīgāk, vajadzētu mazliet lēnāk rīkoties, un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mums nav šis klatis, klasiskais sadalījums, ka prezidijas vēlas izdot ar vien vairāk, un komiteja vēlas tikai samazināt, bet mums ir ļoti konstruktīvs dialogs par to, kur vajag ietaupīt un kur nē. Un runājot par daudzvalodību, mums ir ļoti sarežģīta daudzvalodības sistēma - 23 valodas un no 1. jūlija 24 valodas, taču viena lieta ir skaidra šī ambiciozā daudzvalodības sistēma var tikt saglabāta tikai tad, kad tā darbojas efektīvi. Mēs nedrīkstam pieļaut 24 valodu daudzvalodību, kas nav efektīva. Tā tas nevar notikt, to man nedrīkst finansēt. Un pēdējos divos gados mēs arī esam attiecīgi rīkojušies. Mēs neesam samazinājuši piedāvājumu, bet mēs esam organizējuši visu daudz efektīvāk. Piemēram, par komitejām. Visi nedrīkst strādāt tikai otrdienās, trešdienās, pirmdienās, ceturtdienās. Mūsu tulki netiek pilnībā izmantot, un mēs maksājam daudz naudas ārējiem tulkiem. Tas tā nevar notikt, tam nav jēgas. Mēs neesam arī, mēs nekalpojam arī pilsoņiem, ja mēs plenārsēdi novadam pēc pulksten 11. vakarā. Uh, cik daudzi parlamentārieši tad ir pārstāvēti šajā laikā sēž zālē. Dažreiz neviens, dažreiz tikai 5-6. Tas nedod nekādu labumu ne parlamentāriešiem, ne sabiedrībai. Tā ir vienkārši slikta organizācija. Un tad, kad tas tā notiek, tad mums attiecīgi ir jārīkojas nevis, lai apdraudētu daudzvalodību, bet lai to nodrošinātu ar jauniem noteikumiem. Muņis skundze teica, ka šīs neatkarīgie konsultanti Vašingtonā ir lobbyisti. Protams, kā ASV pastāv lobby sistēma, taču arī Briselē tāda pastāv, gribētu teikt, taču ir specifiskas iestādes, kas palīdz parlamentiem ar neatkarīgām ekspertīzēm daudz efektīvāk kontrolēt administrāciju, likumdošanas procesu un tā tālāk. Pagājušajā nedēļā es piedalījos pārvaldības, grāmatvedības grēmijā un tas mums ir palīdzējis. Piemēram, ASV kongresā pastāv vēlme, mēs vēlamies, lai šādas programmas tiktu pārbaudītas. Uh, un šīs institūcijas vadītājs tiek iecelts no prezidenta uz 15 gadiem, viņu nevar, viņš ir pilnībā neatkarīgs, viņu nevar atcelt, izņemot impeachmenta procedūru, un viņš tad konsultē šīs parlamenta programmas, un tas arī spēcina parlamentu uh, saskaroties ar administrācijas problēmām. Proti, ir 2000 līdzstrādnieku, kas nedara neko citu, kā tikai sagatavo šādas ekspertīzes kongresa vajadzībām. Un ja mēs nevaram tikt salīdzināt, es domāju, ka mēs varam mācīties no šādas pieredzes. Runājot par papīru. Tas ir arī kultūras dabas jautājums. Zinu, ka Nīderlandes senāts ir ieviesis pilnīgi no papīra brīvu darba organizāciju. To, protams, var īstenot soli pa solim. Es atzīstu arī Lamasūra kunga pieeju. Es arī labprāt visu izdrukāju. Varbūt tomēr tas nav jādara četras, piecas reizes, piemēram, vides komitejā ir tāda prakse, ka dokumenti pēc sēdes tiek uh, sa apkopoti, savākti, uzglabāti un nākamajā sēdē tos atkal izdala. Tātad šie dokumenti ir pieejami, taču viņi netiek izdrukāti četras vai piecas reizes no jauna. Vertmanas kundze teica, ka iespējams mums pastāv iespējas uh, ietaupīt uh, mutiskās tulkošanas ziņā delegācijās. Uh, Man dažreiz ir tāda sajūta, ka delegācijās tūki ir vairāk nekā parlamentārieši, un tas nevienmēr atvieglo darbu ārvalstīs, jo, piemēram, nav pieejams sēžu zāles, kas var uh, apkalpot 20 personu grupas. Es domāju, ka mums vajadzētu aplūkot šo jautājumu sīkāk. Andrēsens kundze pareizi teica, ka mēs vēl nesam Eiropas Savienotās valstis. Uh, gribētu tikai teikt un apstiprināt jau to, kas jau ir apstiprināts. Runa par 2014. gadu kampaņu. Šeit nav runa par vēlēšanu kampaņu. Šeit runa ir par šī nama pēdējo piecu gada darba attālinošanu, lai pilsonis varētu izveidot savu viedokli. Uh, Hercogs kundze pieminēja aģentūras, manuprāt, tas ir labi. Jā, aģentūras varētu sadarboties daudz labāk, un Holmērs kundze, jā, es domāju, ka mēs esam ziņojumā vienojušies par šādām līnijām. Sidonijas un Injests kungs, Sidonija un Injests kungs tiešām norādīja to, ka mums ir politikas uh, departamenti, kas strādā tikai referentu vai uh, grēmiju lab, labā, un mums ir arī bibliotēka, kas, eh, kas, kur vēl pastāv iespējas, kā mēs varētu attīstīt šo dienestu. Paldies! Liels paldies, ģenerālsekretāra kungs, ka atbildējāt eh, uz mūsu deputātu jautājumiem. Eh, Hercogas kundze vēlas nāk klajā ar ierosinājumu, kas sasauc ar Džordža Lajena ierosinājumu, ka katrā mūsu komitejas sēdē mēs uh, izvērtējam jaunāko apvienotās darba grupas darbā un runājot par salīdzinājumiem ar ASV kongresu, mūsu rīcībā šis pārskats ir, mēs dosimies uz vietas iepazīties ar šiem jautājumiem un Eh, klausām vēlēm ir taisnība. Es eh, strādāju Francijas revizijas palādā un mēs apmeklējām ASV eh, neatkarīgās pētniecības dienestu, un tas ir tiešām kaut kas ļoti iespaidīgs. Tie nav lobby, tā ir neatkarīga institūcija, kas sniedz konsultācijas kongresam, un tās jauda ir tāda pati kā SV administrācija. Protams, mēs nevarēsim to atkārtot pie mums, bet mums vajadzētu tomēr iedvesmoties no šā piemēra. Un, protams, mūsu pēctečiem būs arī šī, šis jautājums jāizvērtē. Protams,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 ir uh, iespējas salīdzināt uh, mērogu. Indijas parlamentā eh, šeit ir 18 oficiālās valodas, bet parlamentā tiek izmantotas tikai divas valodas - angļu valoda un hindi valoda, jo tā ir uh, viena no 18 reģionālajām valodām, kas tiek visplašāk izmantot. Tas būtu tā kā mūsu parlamentā būtu tikai angļu un vācu valoda izmantot. Tas nav pārāk labi manai valodai valstī, un es īpaši nebūtu par to priecīgs. Un tādēļ jums ir eh, varbūt arī nepieciešams runāt bulgāru valodā šobrīd. Es domāju, ka mūsu uzdevums arī būs pārskatīt eh, mūsu darba grafiku, pieskaņot tie, jo ties um, biroja darba grafikam. Paldies mūsu viceprezidentiem, paldies ģenerālsekretāra kungs, paldies, ka palikāt ilgāk nekā tas bija paredzēts. Un tas tikai liecina par to, ka mūsu kolēģi ļoti interesēs par jūsu veikto darbu. Tagad tūlīt bez kavēšanās pāriesim pie tāda jautājuma, kas arī interesē zālē esošos un arī miljoniem pilsoņu, kas seko mūsu darbam internetā. Proti daudzgadu finanšu schēma. Lūdzu, kolēģi, kas iziet no zāles, dariet to klusējot. Jā, es atvainojos. Pirms mēs pievēršamies, jā, es atvainojiet, atvainojiet, pirms mēs pievēršamies daudzgadu finanšu schēmai, mums ir uh, saskaņā ar 4. darba kārtības punktu jāievēl jauns priekšsēdētāja vietnieks Ivailo Kalpins ir uh, atkāpies no šā amata, jo viņam ir citi pienākumi sociālistu un demokrātu grupā, vai ir kādi citi kandidāti šim amatam? Jorāns Ferms. Jā, mēs ierosinām Garbie Zabalkungu, lai mainītu uh, Uh, valsts pārstāvniecību un dzimumu pārstāvniecību. Ja nevienu citu kandidātu jūs neierosinām, tad balstojam, uh, kā tas ir noteikts reglamentā, paceļot roku, kas ir pār, kas pret, atturas. Uh, vienprātīgi ir ievēlēta jauna priekšstādātāja vietniece Haidera. Lūdzu, jūsu vieta ir šeit prezidijā man blakus. Un lūdzu, lūdzu, jā, savu kartīti atnesiet šeit arī. Tagad pārējām pie astotā darba kārtības punkta. Daudzgadu finanšu schēma. Uh, kā, kāda ir situācija un kāda ir mūsu turpmākā rīcības gaita. Pirms dodam vārdu mūsu referentiem, vispirms vēlētos jūs uh, informēt par vispārējo kontekstu pēc 8. februāra Eiropadomes sēdes. Visi zina, kādi ir šīs uh, Eiropadomes darba rezultāti. Politiskās grupas ir paudušas savu nostāju, vairākums negatīvu nostāju ir paudušas un četras lielākās parlamentā pārstāvētās politiskās grupas ir kopīgi parakstījušas uh, kopīgu paziņojumu uh, jau dažas stundas pēc Eiropadomas darba beigām, uh, paužot parlamenta atteikšanos eh, diskutēt par šādu, eh, šādu eh, darba pamatu. Nevis vispār atsakāmies vēst sarunas, bet par šādiem izejas punktiem. Un parlamentam ir pilnībā jāpilda sava loma. Mana personiskā situācijas analīze ir šāda. Es uh, nerunāšu par būtību, par to runās referenti un politisko grupu pārstāvji, bet es analizēju situāciju tā. Pirmo reizi mēs esam tādā situācijā, ka padome visaugstākā līmenī. Šeit nav runa par ministriem, bet gan par valstu un valdību vadītājiem. Un tātad parlaments no otras puses ir Uh, nonācis dubultā konfliktā. Šeit ir politisks konflikts, ko var viegli definēt, bet grūti ir atrisināt. Un tas ir diezgan parasts konflikts par uh, lietas būtību, par to, kāda apjoma finanšu resursi Eiropas Savienībai ir nepieciešama turpmākiem septiņiem gadiem un kā šie finanšu līdzekļi tiks sadalīt. Tās ir klasiskās debates, ar uh, šādu konfliktu mēs saskaramies kā ik pēc septiņiem gadiem, kad runa ir par daudzgad finanšu skēmu un katru gadu, kad mēs balsojam par budžetu. Bet šīm politiskajām konfliktām pievienojas arī institucionāls konflikts. Un tas ir saistīts ar faktu, ka salīdzinot ar iepriekšējiem uh, Uh, sarunu posmiem par daudzgadu finanšu skēmu, kur tiek pieņemta kopš 1987. gada, mums Lisabonas līgums ir piešķīris jaunu, piešķīris jaunu lomu, jaunas pilnvaras. Lisabonas līgums ir ievērojami palielinājis parlamenta pilnvaras likumdošanas jomā un um, attiecībā uz uh, praktiski visiem tiesiskiem pamatiem saistībā ar uh, Eiropas politikām, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības budžeta. Mums ir piln, pilnas likumdevēja pilnvaras, uh, ko mēs īstenojam kopīgi ar ministru padomi. Runājot par budžetu, līgums arī ir ievērojami palielinājis parlamenta pilnvaras Nevi, nevis runājot par resursiem, patiesībā praktiski nekā šī situācija nav mainīsies, bet ir ievērojami pieauguši izdevumi. Vismaz attiecībā uz gadskārtējumu budžetiem, kur mēs varam grozīt visas budžeta uh, pozīcijas un ir iespējams mums teikt pēdējo vārdu uh, ministru eh, sarunās vai eh, strīdā ar ministru padomi, bet Lisabonas līgums nav mainījis procedūru, kādā tiek apstiprināta daudzgadu finanšu schēma. Šeit spēkā ir vecā arhaiskā procedūra, un mēs redzam, ka tā absolūti vairs neatbilst mūsdienu situācijai. Un saskaņā šo procedūru daudzgadu finanšu schēma uh, tiek pieņemta vienbalsīgā lēmumā padome un parlaments var vai nu apstiprināt, uh, savā veidā ratificēt uh, kā tādu startautisku līgumu šo lēmumu. Tātad parlaments var balstot par vai pret, bet nedrīkst neko grozīt bet attiecībā uz gadskārtējiem budžetiem, kuros ir jāievēro daudzgadu finanšu schēmā noteiktie griesti, uh, parlamentam ir tādas pašas pilnvaras kā ministru padomē. Šie jaunie elementi, kas ir iekļauti Lisabonas līgumā, uh, tos uh, padome apzināti ignorēja. Un es šeit budžeta komitejā un kā šīs komitejas priekšēdētājs vēlētos paust dusmas, sašutumu un, jā, dusmas gribu teikt par to, ka par spīti tām, ka jau no pirmās dienas no pirmās tikšanās reizes, kad tika gatavotas sarunas starp parlamenta delegāciju un e, ministru padomes e, prezidentūras trojku, tas ir kopš 2011. gada oktobra. Katrā mūsu tikšanās reizē, vai nu tās bija oficiāls vai neoficiāls tikšanās, vai privāts tikšanās, vai, vai publiskas tikšanās, e, kat kad mm, parlaments bija pieņēmis rezolūcijas, vai parlamenta prezidents Šulcs bija paudis viedokli pub publiski vai saskaņā ar lē, līguma 324. pāntu, viņš pauda viedokli, ka Eiropas Savienības institūcijas pārstāvis pagājušā gada jūlijā. Es jūsu uh, vārdā un parlamenta vārdā ministram Mavrionim, kurš uh, pārstāvēja Kīpras prezidentūru, nodevu dokumentu, ko jūs bijāt pieņēmuši. Nospraužot uh, šajā uh, sarunu saturā demarkācijas līnijas, kur bija runa par budžeta jautājumiem, ko padome var izskatīt, un e, jautājumiem, kas ir saistīti ar likumdošanas pilnvarām, par, e, par tiem jautājumiem, ko padome nevar lēmt. E, par spīti visam tam Eiropa dome noritēja tā, kā tas bija iepriekš it kā Lisabonas līgums nebūtu stājies spēkā un it kā parlaments būtu tāda otršķirīga institūcija. Nu, kaut kas tāds kā uh, konsultatīvs fórums, uh, ar kuru konsultēs pieklājības pēc, bet uh, uh kam pēc tam atmet tādu kā sīku dzeram naudu, lai, lai tā nomierinās un viss, bet mums parlamentam uh, Eh, ir tagad jāizlēm, vai mēs eh, samierināsimies ar šādu attieksmi vai nē, vai mēs uzskatām, ka Lisabonas eh, līgums ir spēkā un ka mūsu juridiskais un politiskais un institucionālais pienākums ir nodrošināt to, ka Lisabonas līgums ir spēkā un ka parlamentam ir uh, jāspēlē sava loma. Un še, šis ir tas izaicinājums, ar ko mēs saskaramies. Kā jau es teicu, Lisab uh, padome ignorēja Lisabonas līgumu divos veidos. un par, politisko grupu pārstāvji arī varēs to apstiprināt vai iebilst pret šādu analīzi, bet es domāju, ka mums šodien publiski tas ir jā, jāpasaka, pirms mēs 15. tiekamies ar komisāru Levandovski, lai uzklausītu viņa un viņa pārstāvētās institūcijas viedokli, jo komisija ir līgumu sargātāja. To tā dažkārt aizmirst, diemžēl. Tā tad, acīm redzami, netiek ņemts vērā Lisabonas līgums. Tas nozīmē, ka līgums ir pārkāpts uh, šajās 48 lapusēs, kas ir uh, padomes secinājumi un attiec uz likumdošanas jomu. Ja Eiropadome uzskata, ka šie secinājumi ir politiskas vadlīnijas, eh, kas ir kā uh, instrukcijas norādījumi ministriem sarunu uzsākšanai un vešanai, lai uh, lai, um, un pēc tam ministriem ir manevrēšanas iespējas, tad, nu, neko nevar teikt. Tāda uh, padoma pilda savu lomu, jo padomei ir uh, tiesības pieņemt budžetu un uh, noteikt vadlīnijas, un tad šī daudzgad, šis daudzgad finanšu schēmas ietveros ir ar parlamenta piekrišanu iespējams noteikt kopējos uh, izdevumu apjomus, to sadali starp uh, galvenajām politikas jomām, tad padome tiešām pilda savu lomu. Bet, ja padome detalizēti Uh, nosaka, kā šī uh, līdzekļu apjoma tiek sadalīti pa kategorijām, pa valstīm un pa atsevišķām politikas jomām un vēl politikas apakšjomām attiecībā uz visdārgākajām politikas jomām - kopējā lauksaimniecības politika, struktūra fondi un kohēzijas politika. Tad padome pārsniedz savus pilnvaras Ja padomu uzskat, ka 48 lapuses garie secinājumi ir saistoši, absolūti saistoši ministrijam un ka viss, par ko padomu ir vienojusies, vairs nekādas sarunas nav iespējamas ar Eiropas parlamentu pat tajās jomās, kur parlamentām ir tiesības izdarīt grozījumus, tad tas ir līguma pārkāpums. Un es arī uzskatu, ka un man tiesības ir tā teikt, ka šis ir pārkāptas parlamenta pilnvaras apstiprināt budžetu. Ja budžeta kopīgais apjoms un uh, maksimālie līmeņi kategorija pa kategorijai ir noteikti tik zemi noteiktās kategorijās attiecībā uz saistību apropriācijām, un uh, par to vispār nekad agrāk nebija bijušas sarunas, tad arī uh, maksājuma apropriācija līmenis ir ļoti zems, tik zems, ka patiesībā uh, turpmāko septiņu gadu budžeti jau patiesībā ir apstiprināti šajās 48 lapusēs. Un Eiropas parlamenta pilnvaras šajā jomā ir tuvas eh, nullei. Varbūt mēs varam pārskatīt kādu posteni un pārcelt līdzekļus no viena posteņa uz otru, bet viss jau ir izlemts. Un, manuprāt, tas ir uzskatāms arī par parlamenta pilnvaru pārkāpumu. Šeit ir tātad ļoti liels jautājums, ļoti liela jautājuma zīme. Runājot par juridisko aspektu, tad parlamenta iekšējā darbības procedūra paredz to, ka lēmumi, kas parlamentam ir jāpieņem par padomas nostāju, tā saucās tagad apstiprināšanas procedūra. Uh, to sagatavo ne tikai budžeta komiteja, bet arī konstitucionālo lietu komiteja. Un iepriekšējo reizi abas komitejas bija uh, sagatavojušas atsevišķu ziņojumu, ko izskatīja plenārs sēdē un notika kopīgs balsojums, bet abas komitejas darbojās paralēli. Un arī šajā gadījumā uh, Konstitucionālo lietu komitejai būs pilnībā jāpilda sava loma, un ja jūs tam piekritīsiet, tad es ierošināšos komitejas priekšsēdētājām sarīkot kopīgu mūsu komiteju sanāksmi, lai apmainītos viedokļiem un tās, eh, tos harmonizētu. Tātad tas ir tas pirmais punkts, par ko vēlējos ar jums runāt, lai eh, noskaidrotu, vai jūs man piekrītat vai ne. Otrs punkts. Kas tagad notiks? Eh, vispirms ja Eiropadome ir iedziļinājusies detaļās virknē jautājumu attiecībā uz uh, precīziem skaitļiem, kas ir uzrakstīti melns uz balta. Uh, padome ir uh, aprobežojusies ar to, ka tā ir definējusi kategoriju un apakškategoriju uh, maksimālos apjoms. Tātad kategorija 1A ir dažādas politikas, kas uh, šeit ir finansētas, ir palielinājumas, uh, palielinātas apropriācijas divreiz mazāk apjomā nekā to ierosināja komisija, bet uh, šis, tas tā ir. Un tagad ir jāprecizē, uh, kas ir paredzēts pētniecības pamata programmai, kas ir mūža izglītības programmai un citām, citām, um, citām jomām. Katrā gadī parasti uh, Eiropas komisijai balstoties uz Eiropa padomes uh, lēmumu būtu jākoriģē sadalījumā detaļas, balstoties uz sākotnējo priekšlikumu. Jautājums, kad mēs vēlamies, lai komisija to dara tūlīt vai vēlāk, vai mēs budžeta uh, komiteja šeit parlamentā vēlamies arī teikt savu vārdu jau iepriekš, jau pirms komisija kaut ko sāk darīt, vai arī mēs vēlamies varbūt reaģēt uz komisijas priekšlikumiem. Man tagad tāds jautājums vispirms to uzdodu mūsu referentiem un arī visiem komitejas deputātiem. Trešais punkts. Runājot, eh, ne tikai runājot par skaitļiem, ir jāprecizē Eh, par to, kā tas viss tiks eh, interpretēts juridiskā formā, kā šie uh, secinājumi tiks izteikti uh, juridiskā formā. Tātad šeit būs četri uh, juridiski dokumenti, trīs par budžetu un viens par leģislatīviem jautājumiem. Runājot par budžetu, mums ir divi cieši saistīti dokumenti. Tātad eh, pati daudzgad finanšu schēma detalizētas tabulas veidā, kur viss ir sadalīts pa kategorijām. Tātad tas ir daudzgad finanšu, schē, tā ir daudzgad finanšu schēmas regula, ko padome, ministru padome pieņem vienbalsīgi pēc tām, kad parlaments ir devis uh, savu piekrišanu ar deputātu vairākumu. Tātad šobrīd 378 deputāti, kas balso par, neatkarīgi no tā, vai citi e, ir klāt vai balso pret, tātad vispārējie tiek uzskatīti, ka tie ir pret. Un tad uh, starp uh, iestāžu vienošanās. Uh, ir tāda pati, kā tā bija pirms Lisabonas līguma, un šī vienošanās ir jāparakstā arī komisijai, un tas jau nav nekāds nieks, arī komisijai ir tiesības uh, vēst sarunas un tās ietekmēt. Un uh, Dažreiz mēs dzirdam arī no komisijas, jā, ka šādos jautājumos jau mums nekā nav ko, nav ko teikt, ka to jau visu izlēma padome un parlaments, bet arī komisijā ir jāsaka savs vārds politiskā ziņā. Protams, tā ir izpildi institūcija Tā ir likumdošanas iniciatīva, tā ierosina šos skaitļus un pēc tam izpilda, bet tai ir savs vārds jāsaka, tad, kad tiek pieņemts lēmums par starp iestāžu noliegumu. Tātad šie ir pirmie divi uh, juridiskie dokumenti. Parlaments par tiem balso kopumā kā vienotu paketi par abiem aspektiem. Un vēl ir lēmums par pašu resursiem. Un šeit nu, ir konsultācijas procedūra. Tātad ar parlamentu konsultējas, parlaments balso, bet, uh, parla uh, bet padome var neņemt vērā parlamentu negatīvu viedokli. Un ceturtais um, juridiskais dokuments ir likumdošanas uh, kopums, tātad 70 uh, regulas, un 12 no tām ir ļoti svarīgas uh, budžeta kontekstā. It īpaši, um, kas attiec uz kopējo lauksaimniecības politiku, struktūru fondiem, kohēzijas fondiem un arī um, mūsu kolēģa Rikē ziņojums par uh, Connecting Europe Facility, tātad uh, transporta jomā par mūža izglītību un par pētniecības pamatu programmu. Šeit ir kādi seši tādi tiešām ļoti svarīgi jā, uh, dokumenti, un parlaments šeit var grozīt šos dokumentus. Un Un ceturtais un pēdējais punkts. Kāda ir situācija parlamentam šobrīd? Mēs, diemžēl, nevarējām sasaukt koordinācijas grupas sanāksmi parlamentā vadībā. Diemžēl prezidents Šulcs ir saslimis viņ, viņš ir slims ar gripu, mēs viņam vēlām drīzu izveseļošanos, viņš atgriezīsies darbā nedēļas beigās, bet tātad tas nozīmē, ka mēs tikai nākam nedēļu varēsim apstiprināt rīcības plānu un parlamentu eh, stratēģiju. Eh, bet tā izskatās, ka parlaments martā 11 nedēļā, kas sāks 11. martā, eh, vēl nebūs saņēmis eh, likumdošanas tekstu, bet mums būs jāpauž politiska reakcija pret eh, parla, padomas lēmumu. Protams, ir paudušas jau politiskās grupas savu viedokli, bet tagad parlamentam kā institūcijai jāpauž savus viedoklis. Esam sākuši darbu jau ar referentiem pie šā jautājuma ir paredzēts pieņemt marta sesijā rezolūciju par padomas secinājumiem. Katrā gadījumā mums ir tam jāsagatavojas. Pēc tam mums, kā parlamentam, dažādos formātos būs jāveic sarunas par budžetu un mūsu sarunu partneri būs Eiropas lietu ministri, jeb vispārējo lietu padome, salīdzinot ar iepriekšējām sarunām. Eiro padome ir saglabājusi iespēju sanākt, sasākt brīfinga, sanāksmes, uh, Uh, līdztekus uh, vispārējo lietu, vispārējo lietu padomes sanāksmei, kā tas bija Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūras laikā. Nezinu, vai šī ir tā īstā labā pieeja vai nē, neesmu īsti drošs. Man bū, es sazināšos ar īrijas uh, vicepremjeru Gilmāru kungu, kurš uh, vadīs vispārējo lietu padomes sanāksmi šajā jautājumā ar uh, Eiropas lietu ministri Lucindu Kreitoni. Uh, es gribu noskaidrot, kāds ir īrijas prezidentūras skatījums uz šiem jautājumiem, bet mēs jau varētu teikt, esam uh, pieraduši strādāt pie šiem budžeta jautājumiem, īpaši pieredzējuši ir mūsu referenti. Un tagad likumdošanas sadaļa. Man tā šķiet, un to jau mēs vēl uh, noskaidrosim ar prezidentu Šulcu un kontaktgrupu. Tātad mums ir jāraugās uz to, lai darbs šajās abās sadaļās virzītos uz priekšu paralēli, lai parlaments varētu politiski izvērtēt virzību uz priekšu abās jomās, pie kā mēs varam nonākt strādājot pie budžeta paša un ko mēs varam panākt strādājot likumdošanas sadaļā, lai parlaments, ņemot vērā visu šo jautājumu kopumu, varētu beigās tomēr piekrist uh, atbalstīt šo budžetu, jo būs saņemtas uh, dažādas uh, piekāpšanās, garantijas uh, un dažādi citi uh, labojumi, lai parlaments būtu pārliecināts, ka tas ir pildījis savas pilnvaras un uzņems atbildību par politiskiem lēmumiem. Vai arī uh, pretējā gadījumā parlaments konstatēs, ka šis uh, konflikts ir pārāk dziļš un atkāps pārāk lielas, un tad nu redzēsim, kādas būs sekas, kādi būs parlaments secinājumi. Tātad, manuprāt, tāda ir šī problēma šobrīd. Manā priekšā sēž referents Raimērs Lūdzu, vai tu vēlies ko teikt? Priekšsēdētāja kungs Jūs jau pieminējāt šos pamata jautājumus ļoti intensīvā veidā. Vēlos tikai paskaidrot, ka pamatojoties uz diskusiju prezidentu konferencē, mums ir jāuzstāj uz to, ka komisija vai arī Eiropas padomes, Eiropa padomes prezidents nodrošina mums tos dokumentus, kurus mēs esam pieprasījuši. Nevar būt tā, ka mēs nesaņemam informāciju. Informāciju, kas ir ļoti būtiska un kas īpaši attiecas arī uz dažādiem priekšrocībām atsevišķām dalībvalstīm. Ja mēs palūkojamies uz šo sārakstu, tagad jau ir 18,9 miljārdi eiro, un tas ir apmēram par 7 līdz 8 miljārdiem vairāk īpašu atlaiža, plus vēl jārēķina informācija, inflācija, un tad pastāv šī vēlme uh, nevest sarunas ar parlamentu par būtiskiem jautājumiem. Es neesmu gatavs uzsākt sarunas pirms mēs neesam saņēmuši no komisijas, no komiteju priekšsēdētājiem pieprasītos informāciju. Ir jānotiek godīgai darbībai, un mēs jau esam demokrātiskas struktūras, un tas nav pieņemami. Uh, Protams, finanšu ietvaram ir jābūt daudz lielākam nekā kaut kādas uh, speciālas atlaides un dažu dalībvalstu īpašās vēlmes. Otrā lieta, ko gribēju pieminēt, un kolēģis Fernandeš uh, arī piedalījās mūsu abu kopīgajos rēķinos, protams, mēs vēlreiz sapratām, ka mums daudz precīzāk jāplūko skaitļi, un iespējams komisija var apstiprināt to proti tabulu par konstantajām cenām ir pareiza, taču tekošās cenas e, tabula iespējams nav īsti precīza, un tad nu ir jāpalūkojas, uz kāda pamata mēs rēķināsim un kādas būs izmaiņas. Tiešām ir ļoti aizraujoši sagaidīt, kādus oficiālos dokumentus mēs saņemsim. Vēlos norādīt arī uz to, ka runājot par saistībām un maksājuma apropriācijām šeit jau nav jautājums tikai par to, kā mēs uh, šo plaisu no 960 līdz 908 uh, samazināsim un par situāciju pēc 2020. gada. Un iespējams, ka situācija būs vēl trakāka nekā šīs finanšu perioda beigās. Manuprāt, tas ir 7. vai 8. Eiropas padomas secinājuma punkts, kur ir runa ka raugoties uz uh, esošām problēmām, tiks uh, noteikti konkrēti pienākumi. Nu, vai tad tas nozīmē, ka mums beigās būs apmēram 908 pienākumi? Un es domāju, tam būs arī attiecīgas konsekvences. Un ja Eiropa padome ir, piemēram, par administrācijas uh, izmaksu samazinājumu eh, runā, tad tas arī atbilst mūsu starpziņojumiem. Un šeit mēs esam gatavi runāt par ietaupības pasākumu sekām, taču ikvienai institūcijai ir jāņem vērā savas īpašie apstākļi un nedrīkst vienkārši pieļaut tādu uh, attieksmi, kāda pastāv, vai nu tas attiecas uz personālu vai uz ēkām. Tā ir tāda vienpusēja lēmuma pieņemšana, kuru mēs nevaram akceptēt. Runāt par procedūru, ir pareizi, ka mēs sagatavojam rezolūciju martā politiskais grupās, lai konstatētu mūsu pamata sārunu punktus un mērķus. Noteikti būs arī tradicionālās tēmas par vispārējo elastību, visa daudzgada finanšu schēmas ietvaros šeit. Arī jāpiemin jautājums par pielikumā viens pieminētajiem lielajiem projektiem. Šeit jāpiemin arī revīzija, obligāta revīzija, piespiedu revīzija, kur komisijai ir pienākums, viņi nevar no tā atteikties. Un, manuprāt, šīs punkts arī ļoti interesants, jo noteikti, ka komisija arī tiks vēlēt no jauna, un tad būs arī jāsaņem teikt, parlamenta piekrišana. Taču parlamentam ir jāpiešķir attiecīgas tiesības. Es redzu, ka pastāv vēl dažādi plašieki formulējumi secinājumos, taču tie vēl nav pietiekami plaši, un es domāju, ka mums ar kolēģiem vajadzētu izvērtēt, kā šie formulējumi, kas nozīmē pārbaudi, taču nav konkretizējoši, būtu jāpārskata. Un papildus šī rezolūcijai mums vajadzētu intensīvi izstrādāt mūsu uh, priekšlikumus attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Un es domāju, ka mums, uh, mēs nevaram gaidīt līdz šim mārta periodam, mums kaut pēc iespējas ātrāk ir jāzina, kāds būs mūsu nostājas, dodoties sarunās, un tad mēs varēsim uh, atķeksēt katru konkrēto jautājumu bloku, un tad varēsim konstatēt, kur pastāv lielāka pretestība vai mazāka pretestība. Uh, Man vēl arī priekšā ir tabula, kur komisija pēdējo reizi, gandrīz divas mēnešas pēc pēdējās samita, bija spēcīga 2006. gada februāra vidū nodrošināt indikatīvu skaitļu apkopojumu, sadalot tos pats višķiem programmām, un tad mēs turpinājām diskutēt par šiem punktiem un pielāgojam līdz pat pēdējai sarunu sekundēji un tas arī būs strateģiskas dabas jautājums, kurā brīdī ir liederīgi. izteikt mūsu priekšlikumus, un tiešām ir svarīgi, lai paralēli notiktu diskusijas par budžeta aspektiem un par uh, starp institūciju aspektiem. Uh, un mums vajadzētu pēc iespējas ilgāk atturēt pēdējo balsojumu, līdz tiek noskaidrot visi mūsu interesējošie jautājumi un tiek ņemts vērā mūsu intereses. Un noslēgumā vēlos teikt, ja runājām par šo pārējais, par šo periodu septiņu gadu garumā, ka tas nav pietiekami, un ka netiek īstenoti visi projekti, kurus esam ieteikuši, tad dodas, eh, rodas jautājums, vai ir iespējama alternatīva risinājumi, kā piemēram piecu gadu periods. Mēs nedrīkstam uzsākt tādu procedūru, kur nav iespējas eh, būt elastīgiem, kur nav iespējas eh, mainīt mūsu saturiskās prioritātes. Paldies! Merci, uh, Raimēr. Paldies, Raimēr. Tagad vārds Ivailo. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Uh, Jā, es piekrītu pilnībā priekšsarētāja analīzai un Raivera sniegtajiem skaidrojumiem. Tik tiešām Parlamentam tagad ir jārīkojās, tad, kad esam saņēmuši padomus secinājumus. Protams, ka mums nepieciešami vēl papildus materiāli, nepieciešams saņemt vēl skaitļus no komisijas, vēl papildu dokumentu, bet tāpat laikā mums jāgatavojās, parla jāsagatavo parlamentu reakcija. Un tā jābūt konsekventai eh, tam, par ko mēs esam līdz šim runājuši. Pirmakārt, Mēs nevaram vienkārši nekomentēt par kopējiem vienošanās līmeņiem, jo mēs daudz reizes esam teikuši, ja šis līmenis padomē tiks noteikts pārāk zems, tad mums ir jāpasaka arī, kuras lietas mēs nevarēsim izdarīt. Un ir skaidrs ar šo budžetu, ka ne visi mērķi ir sasniedzami. Padoms priekšsarētājs Van Rompojas nebija pārliecinošs eh, pirmdien parlamentā centušoties aizstāvēt budžetu. Otrakārt, jautājumi, par kuriem mēs vēlamies turpināt sarunas ar padomu, ir jāizstrādā detalizētāk, jo man ir bažas, ka padome dažos gadījumos gatavojās eh, tikai tukšām runām un netaisās neko faktiski darīt, piemēram, elastību. Lai būtu elastība, mums ir nepieciešama procedūra, kas prasa uh, kvalificēto vairākumu, nevis vienprātīgu lēmumu pieņemšanu. Otrkārt, arī uh, attiecībā uz maksājumiem ir nepieciešama elastība jo savādāk valstu vadītāji spiedīs maksājumu sadaļu vēl vairāk uz leju. Un tas uzkrāsies eh, līdz problēmai, kur ir eh, šie zemie eh, griesti mums noteikti. Katrā ziņā tas jau radīs sarežģījums to līdzekļu izmantošanai, kuriem jau ir pret kuriem ir uzņemts saistības. Tātad šeit ir runa ne tikai par maksājumiem, bet arī par uh, vēl neveiktajiem maksājumiem ja mēs uzsāksim jauno daudzgadu finanšu schēmu ar lielu deficītu, nu tas nav nopietni. Mums ir nepieciešams sasaistīt maksājumu līmeni, un es eh, lielā mērā domāju, ka varbūt arī padomē mainīs savu nostāju, bet nu katrā ziņā vismaz skatīties, kas mums arī šobrīd ir. Tāpat arī eh, te, eh, šis pārskats, ko mēs vidē termiņu pārskats. To var bloķēt eh, padomē viena dalība valsts ar savu veto. Nu, tas eh, nozīmē, ka principā nav jēgas no šādas pārskatīšanas. Mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kāda ir procedūra, un lai nebūtu iespējama bloķēšana padomē, jo pietiek ar to, ka viena dalība valsts pasaka nē, Jā, un viss pajūg. Katrā ziņā arī izdevumiem ir jāatbilst saistībām. Jā, tad šim, arī tad, kad mēs skatāmies sadalījumu, ko komisija sagatavojas, mums jāskatās arī, kā līdzekļi tiek sadar, sadalīti pa budžeta sadaļām, ja netiek mainīts kopējais līmenis. Un visbeidzot, eh, par likumdošanas pamatu dokumentiem, ko jūs arī pieminējat, un arī Raimers to piezīmēja. Mēs vairāk kārt esam teikuši, ka konsekventi mēs skatīsimies uz daudzgadu finanšu schēmu un uz juridiskiem dokumentiem, bet tagad mums jā, jārunā detalizētāk. Mēs nevaram atlikt sarunas un potenciālo vienošanos par daudzgadu finanšu schēmu, līdz būs pabeigtas visas sarunas par eh, tiesisko pamatu. Līdz ar to mums ir jāpieņem kaut kāda darba metode, kā mēs turpināsim strādāt. Viens variants eh, varētu būt eh, sagatavot vismaz tādu sarakstu ar prioritātēm. Tas, protams, būs atšķirīgs starp komitejām, bet mums skaidrs, ka nevaram veidot visu vēlmi sarakstu mums tad jārunā ar citām komitejām, kā tās domā, un kā sasaistīt šīs sarunas par eh, daudzgadu finanšu schēmu ar konkrētajām sarunām, lai maksimāli izmantotu parlamenta iespējas. Un tie tad ir jautājumi, kas, manuprāt, ir arī jārisina kontaktgrupā nākamajā nedēļā. Paldies, Ivailo. Tagad Anna Jensen, vai vēlties izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Es arī pilnībā piekrītu tam, kas uh, šeit ir izskanējis un tam, kā ir uh, novērtēta šī vienošanās un runājot par pašu resursiem nekādu jaunumu nav, atkal ir tikai um, uh, vairāk dāvanu saņēmušas uh, valstis un uh, izņēmumi ir paredzēti un atkal ir bijusi tāda iekšēja kaulēšanās un, manuprāt, mums ir jādara viss, ko mēs spējam, lai iekļautu darba kārtībā un paturētu darba kārtībā jautājumu par pašu resursiem. Mēs panācām, ka šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā un uh, veicījām īsprātni, ka šeit nav runa par daudzu nodokļu uh, jaunu nodokļu ieviešanu Eiropas Savienībā, bet gan par to, ka šī ir taisnīgāka, atklātāka sistēma, saprātīgāka sistēma un tā nebalstās uz valstu vadītāju spēju izkaulēt kaut ko eh, kādā lielā sanāksmē. Un, teiksim, tie, kam ir gaidāmas uh, drīzas vēlēšanas, uh, tiem ir labāki argumenti nekā tiem, kam vēlēšanas ir kaut kad tālākā nākotnē, un šī situācija ir netaisnīga un pat smieklīga. Uh, runājot par uh, PVN jautājumu, tika minēts uh, datums jauna PVN ieviešanai, un tad šis dakum, datums tika svītrots ministru sarunās par finanšu darījumu nodokli. Šeit ir problēma tāda, ka tikai 11 valstis ir parakstījušas šo uh, vienošanos par pastiprinātu sadarbību, un šeit atkal ir jauni jautājumi radušies, un mums ir jāizdiskutēs pašiem, vai mēs uh, redzam kādus citus kandidātus pašu resursu uh, Eh, sakarā. Un eh, jātur šīs eh, debates atklāts, tās jāturpina, bet tas, ko mēs līdz šim esam piedzīvojuši, tikai vēlreiz apstiprina, ka mums ir nepieciešama jauna pašu resursu sistēma. Manuprāt, ir ļoti būtiski, lai parlaments izvērtē, kādas ir mūsu pilnvaras attiecībā uz pašu resursiem, ne tikai runājot par lēmumu par daudzgadu finanšu schēmu, gadskārtējo budžetu ieviešanu, bet parlamentam ir jādara viss, ko tas spēj, lai nodrošinātu atklātību un saprātīgu pieeju pašu resursu jautājumā. Un mums ir jāpieliek vēl papildus pūliņi. Savas grupas vārdā vēlos teikt, ka ļoti svarīgi ir rast risinājumu. Uh, elastības jautājumam. Un tomēr ļoti skumji runājot par šo vienošanos ir tas, ka nekāda budžeta modernizācija nav notikusi un ir visi atkal šie smieklīgie izņēmumi paredzēti, un tas tiešām ir ļoti slikti. Paldies, Anna! Salvadors Gariga. Il y a le. Ah oui, il y a le. ah, jā, Žāns Lūks ir ienācis zālē, jā. Bon, euh, j'ai pas grand chose à ajouter. Man patiesībā nekas daudz nav piebilstams, jo vakar mums notika sarunas ar sarunu vešanas grupu, un tas arī sasauc ar to, ko mēs vakar runājām. Uh, Es tikai vēlējos pievērsties divām lietām. Pirmkārt, kā jau tas tika te teikts, ja diskusijai par elastību ir jābūt uh, līdz pašam galam tehniskai diskusijai, jo tas, ko mēs dzirdējām sanāksmē, kurā piedalījās Van Rompuy kungs, bet uh, tas uh, nesaskana ar to, ko teica Barozo kungs šai sakarā. Un šeit ir problemātika, kas ir ļoti detalizēti jādefinē, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, un tas ir ļoti svarīgi, un tas ir saistīts ar to, ka lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi, nevis ar kvalificētu uh, vairākumu, jo katra valsts jebkurā brīdī var visu nobloķēt. Tālāk par uh, pašu resursiem un ko minēja referente. Patiesībā tas viss tikai apstiprināja to, ko mēs jau zinājām. Gan uh, vispārējo lietu padomē, gan eiro padome. Mm, būtībā ļoti maz vai pat nemaz neko nerunāja par pašu resursiem. Uh, pēc uh, būtības, uh, viņi pat nevēlējās atzīt uh, šādas problēmas pastāvēšanu par spīti tam, ka visa šī procedūra pierāda to, ka finansējums no nacionālo budžetu iemaksām ir sistēma, kura vairs nespēja darboties, kuras darbība tiek bloķēta. Un tā, tagad Uh, salīdzinot uh, dokumenta agrāko un tagadējo versiju, ir visas šīs, šie izņēmumi paredzēti, nav nekas teikts par PVN vai uh, finanšu darījumu nodokli, lai gan iepriekšējā versijā bija norādīts, ka visi šie uh, ka tas viss uh, varētu veidot pašu resursus. Un, manuprāt, mums būtu tagad jāizlēmj, kādas uh, politiskas uh, saistības mēs varētu prasīt, jo mums ir jāapzinās arī, ka mūsu nostāja nav tik stipra, jo šeit ir tikai konsultācija procedūra. Uh, un otrs ir mums jāsasaist tas ar daudzgad finanšu schēmu, jo pretējā gadījumā mums vispār nekādas ietekmes nebūs. Un jautājums varētu būt tāds. Vai runājot par pašu resursiem kopumā, mūsu mērķim vajadzētu būt, teiksim, 60% budžeta būtu no pašu resursiem, vai arī mums vairāk būtu jāpievērš tiem priekšlikumiem, kas jau ir uz galda gadījumā, ja mēs varam panākt kaut ko konkrētu, piemēram, datumu PVN uh, eh, sakarā, tad mēs varētu varbūt vienoties ar padomi par sarunām par pašu resursiem, bet tad ir jāvienojas par ceļa kārtu ar konkrētiem datumiem un tā tālāk. Bet uh, ka padomu var teikt, jums jau ir tikai, nav nekāds pilnvars, jūs tikai dodat atzinumu un tādēļ mums ir jā, skaidri par to jārunā Marta Rezulta. Merci, Jean-Luc. Paldies, Jean-Luc. Jā. Viens vēl vienu piebildu par uh, elastību. Es pagājuši nedēļ Francijas Nacionālajā asamblējā uzklausīja Francijas valdības atskaiti par Eiropadomes darba rezultātiem, un Francijas presē arī atspoguļojās šīs pārskats, kāds ir sniegts citās dalību valstīs. Un jāsaka, tas diezgan amizanti, bet mēs nonācām pie vienādiem secinājumiem kolēģiem. Ja mēs saskaitām visu, šo, visu to, ko saka vienu uh, dažādu valstību pārstāvi, tad viss ir kārtībā. Kat, katrs valsts pārstāvs saka, jā, budžets jau varbūt nedaudz samazinājās, bet nu mūsu valsts saņem visu, visu ko mēs gribam, un, un ja tā tas ir, tad jāsaka, ka es pagājuši nedēļu nosūtīju vēstuli, un jūs esat saņēmuši uh, tās kopiju, tātad es to nosūtīju prezidentam Barozo un Van Romp, prezidentam Van Rompajam, uh, viņa kabineta direktoram, ka mums ir nepieciešams saņemt informāciju tādā pašā līmenī, kā padomē to saņem, lai mēs varētu analizēt uh, padomas pieņemto lēmumu politisko un budžeta ietekme, un mums ir nepieciešams precīzs pārskats par katru valsti. Tātad tie dokumenti, pie kā padome strādāja, jo mums tie nav pieejami, jo katra valsts strādāja atsevišķi bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies šo pēcpusdienu, kad tiksimies ar komisāru Levandomski. Un kā Raimers norādīja, līdz tam brīdim, kad mūsu rīcībā nav visa informācija, kad mēs nesie, nepieņem, nesaņemam pietiekam informāciju no padoms, mēs nevaram kārtīgi strādāt. Tālāk, ko es dzirdēju valdības prezentācijā Francijā, protams, jā, šie skaitļi nav visai optimistiski Eiropas politiku finansējumam, bet ir viens punkts, kurā ir teikts, ka elastība ir jābūt maksimālai. Un to, to parlam, tas ir parlamenta kompetence, un tā mēs varētu dabūt 50 miljārdu eiro papildus nu jā, varbūt uh, 60 vai, vai, vai, vai uh, ja tos pieskaita pašreizējām finansējumam, tad jau situācija būtu pavisam citādāka. Bet man tikai uh, uh tā, tā, tā šķiet, ka uh, uh, elastība ir dažādi aspekti starp dažādām pozīcijām, kategorijām, pārsniedzot uh, maksimālo apjomu un tā tālāk dažādos veidos. Bet, ja mēs gribam domāt par mūsu manevrēšanas iespējām, tad šeit ir divi līmeņi. Pirmais - iespēja izmantot gada beigās uh, radušos pārpalikumu ir gadi, kad ir uh, budžetā līdzekļu pārpalikums. Ja maksājumi ir noteikti ļoti zemā līmenī, tad rodas deficīts, kā mēs to piedzīvojam 2012. gadā, bet citreiz tā tas nav. Un otrs - iespēja izmantot neizmantotās rezerves. Ir uh, budžeta atšķirības starp nobalsoto budžetu un um, uh, kategorijas griestiem Šī ir starpības. Un ja mēs paskatāmies, kas tad notika uh, laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam, nākas konstatēt, ka mēs neesam izmantojuši uh, aptuveni 10 miljārdu uh, rezerviju saistību apropriāciju jomā. Uh, bet eh, paliek vēl 66 miljārdi neizmantoti maksājumu apropriāciju jomā. Saistību apropriāciju jomā šis izmantojuma līmenis tomēr ir diezgan liels. Un ja mēs paskatāmies uz attiecību starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām manis minētajā periodā, tad tas ir 84%, sākumā tie bija 95%, kas bija paredzēti budžetā, bet 84% ir reālais izmantojums, un tāda nu ir šī uh, situācija tagad, un sarunās tas būtu jāņem vērā. Uh, runājot par reālo 2013. gada budžetu, lai uh, uh, nerastos uh, deficīts, kas uzkrājās uh, un ietekmē nākamo plānošanas periodu. Tā, tā, tas nozīmē, ka Jā, uh, daudzgad finanšu schēmā 2007. 13. gadam ir uh, elas kārtība, izmantojot gadā N plus 1 uh, rezervi, kas nav izmantota gadā N, un ja to varētu izlemt ar uh, vairākumu balsojumu, tad mūsu rīcībā būtu daudz vairāk līdzekļu arī attiecībā uz maksājuma apropriācijām. Tas ir viens no iespējamiem variantiem, par ko mēs varētu diskutēt, domājot par nākotni. Un ja Eiropā domes noskaņojums ir tāds, kā dažu valstu ministri to apgalvo, tad uh, ir uh, iespēja vest sarunas. Bet ja pretējā gadījumā šī elastība tiek um, izpra, uh, izlēmta ar vienbalsīgu balsojumu, kā to ir interpretējis. Uh, padomes juridiskais dienests uh, attiecībā uz 0,03% izmantošanu, tad, nu, neko daudz mēs nevaram panākt. Tagad došu vārdu Salvadoram, viņš jau bija vīlies nu pat. Jā, paldies priekšsēdētāji. Lielisks ievads. Mums ir skaidri jāzina tas, kāda ir procedūra, kādā veidā un par ko mums būs jālēm kā parlamentam tuvākajās nedēļās un mēnešos, tā kā varu tikai piekrist uh, abu referents sacītajiem, Rainer un Ivalu. Es piekrītu viņu sacītajiem pilnībā. Kādam jābūt budžetam, lai tas būtu labs? Pirmkārt jau uzticamam ir jābūt ilgspējīgam un jānodrošina sociālos un ekonomiskos ieguvumus, kas ir samērojami ar izdevumiem. Tātad, padomu, noteikti maksimāls griezts nākamajam periodam. Un es tā ceru, ka padomē viss ir racionāli domājoši cilvēki. Un, acim redzot, eh, sasniegtais rezultāts bija vienīgais iespējamais, ņemot vērā 27 eh, dažādas valstis un vēl Eiropas Savienības iestādes, parlaments. Un tas mums jāņem vērā. Mums, kā parlamentam, nav monopolija aizsargāt Eiropas intereses. Mums ir sev jāatgādina, kāda ir faktiskā realitāte trīs atšķirīgās iestādēs. Mums varbūt nepatīk šī vienošanās kā budžeta komitejai, bet es nedomāju, ka kādam citam īpaši patikt, vai tā būtu komisija vai sura komiteja. Un komisija ir nospraudus mērķus un nepieciešamos līdzekļus. Ņemot vērā rezultātā saņemtos skaitļus Mums tad jādomā, ko mēs ar to darīsim, jāpaskās, kādas ir iespējas. Viena iespēja varētu būt eh, koriģēt, pagarināt daudzgadu finanšu schēmas procesu. Nezinu, vai mums vajadzētu papētīt eh, šobrīd, drīzāk citu nākamās sanāksmēs, ko tas varētu nozīmēt. Otra izvēles iespēja būtu labāk šī līguma, šīs vienošanās īstenošanu. Ir tīpaši runājot par eh, standartiem eh, un praksēm budžeta īstenošanā, izpildē. Jūs varat runāt par elastību starp kategorijām, bet par to var runāt mūžīgi. Var runāt par elastīgumu eh, palielināšanu ārpus budžeta Nu, tas varētu būt, ka e, šie atlikumi neizmantotie rezervas, tā teikt, varētu tikt pārlikt, e, pārcelt no viena gada uz nākamo. Un, un arī šeit, šīs periods jau nav gluži akmenī cirs, nu, vai tiešām jābūt septiņgadu periodam. Mums varbūt ir jāskatās savādāk e, uz šīm lietām nekā padomu varbūt to dara šobrīd. Jāpaskatās ir arī uz pašu resursus iespējām. Saskaņā ar to, ko šajā komitejā abi referenti piedāvā un par ko mēs diskutējam jau vairākus mēnešus. Tā varētu būt vairāk pasākumu summa, par kuru tad mūs, ar mūsu pilnvarojumu sarunvedē komandu var Nu, tālāk argumentēt. Bet nu, tie ir izvēles varianti dažādi. Jā, padome nāk klajā ar saviem maksājumu un saistību apropriācijām 14 gadam, nu, mums ir nepieciešams nākamos trīs mēnešus uh, tikt skaidrībā. Paldies, Aleksandrs, tālāk. Sirsnīgs paldies, priekšstādā kungs, es izteikšos vāciski vājprāta definīcija vienmēr ir darīt vienu un to pašu, bet cerēt, ka rezultāts būs cits. Un man dažreiz ir tāds priekšstats, ka parlamenta attiecībā pret padomu tā arī izturas attiecībā, nu tātad uh, draudēt, uh, kritizēt uh, budžeta priekšlikums un beigās vienkārši ielaisties uz to. Un es nezinu, cik bieži mēs vēlamies skatīties uz šādu situāciju, nezaudējot savu pašcīņu kā parlaments. Manuprāt, tā ir arī būtiska paša sapratnes um, sastāvdaļa, ka šīs prasības tiek īstenotas 2012. un 13. gadā. Un mēs esam piedzīvojuši to, ka šie vienošanās nav pat tā papīra vērtas, uz kuras tās ir uzrakstītas. Un līdzīga uzticēšanās man ir arī uh, par nākamo plānošanas periodu. Mums tiešām ir jānotiek reālām sarunām starp parlamentu un padomu. Es pilnībā piekrītu mūsu referentiem, priekšsēdē kungs arī politisko grupu pārstāvu teiktajam. Un vienlaikus ir jāuztur ne tikai draudi, bet arī tiešām jārada apziņa, ka mēs izmantosim veto nevis atkal beigās ierausim astis kaistarpē un pateiksim, ka nu jā, varam piekrist un tad redzēsim, kas nākamajos septiņos gados notiks. Un šeit jāņem vēl vērā tas, ka ikgadēja budžeta ir svarīga, taču septiņu gadu finanšu schēma nosaka ne tikai to, cik pēdiņās viens miljards eiro tiek sadalīts, bet vispār kā principā, kurā virzienā dosies Eiropas Savienība, kur mēs pēc septiņiem gadiem atradīsimies un kur mēs pēc septiņiem gadiem varēsim atskatīties, ko mēs darījām pareizi un nepareizi, neatkarīgi no dažādām nacionālajām interesēm un vēlmēm. Ir jāuzdod jautājums, vai tas ir pareizi, ja padomi līdzinējo izdevumu uh, politika vismaz pirmajā un otrajā sadaļā turpina, runājot par pētniecību par MVU atbalstu, va, kas ļoti cieta krīzes laikā, vai tiešām ir būtiski saglabāt maksājumus lauksainiecības jomā, raugoties arī uz nākotni, raugoties arī uz globālo konkurenci. Uh, Lai cik arī svarīgi tas būtu vai nebūtu daudz inteliģentāk pārdalīt līdzekļus budžeta ietvaros, lai nerastos uh, trūkums šajā pirmajā, otrajā sadaļā. Bet, lai mēs nodrošinātu tiešām uz nākotnē orientēt attīstību, nevis vienkārši pastāvošās kārtības saglabāšanu. Es domāju, ka tas ir svarīgi gan mūsu paudzē, gan mūsu bērnu paudzē, jo nu, reti kurais tagad tikai novāc spārģeļus, bet uh, ir sas, lielākā daļa saskars ar mūsu jaunās pasaules, uh, globālās pasaules izaicinājumiem. Un tādēļ, manuprāt, būtiskākais jautājums, ar ko jānodarbas darbojas parlamentam, ir uh, kā mēs rīkosimies attiecībā uz 960 miljārdiem uh, maksājuma apropriācija gadījumā un 906 uh, saistību apropriācija gadījumā. Mums ir jāplūko šis jautājums, šo 50 miljārdu eiro atšķirība noveda Eiropas Savienību pretrunā tam, ko viņi var darīt uh, saskaņā ar līgumu, noveda pie parādu jūga. Un šis deficīts nav pieņemams. Mēs vēlamies līdzekļus, kur mums nemaz nav. Manuprāt, vispirms ir jānoskaidro šis jautājums, un tikai tad mēs varam runāt par pārējo. Es arī atbalstu Beigskungu teikto par šo vispārīgo mm, pieju, ja vēlamies turpināt projektus. Un īsi sakot, ja mēs paliekojamies uz Eiropas Savienības nākotni, uh, Un ja mēs aplūkojamies šo budžetu ar deficītu un to, kā līdzekļi tiek sadalīti, un ja tad uh, notiek uh, brīnīšanās par to, kāpēc uh, Lisabonas stratēģija neizdevās, kāpēc 2020 stratēģija briesta neveiksmēji, ja trūkst attiecīgo līdzekļu, tad, manuprāt, un tas ir mans personīgais viedoklis, jo politiskās grupas jau nav pauduši savu, nav pieņēmuši savu viedokli, tad mans viedoklis ir, ka mums ir jāņem šie brīdinājumi signāli. Mēs jau trīs gadus, un citi kolēģi noteikti vēl ilgāk pamana šādu situāciju. Ir jāpieliek punkts draudiem, ja nepastāv griba tos izpildīt. Tādēļ es tiešām aicinātu, lai no šīs komitejas tiktu raidīts skaidrs signāls, ka parlaments ir gatavs noraidīt dalībvalstu priekšlikumu, jo tas nepadara Eiropu spējīgu darboties nākotnē, bet galvenu pārņem. Nu, dalībvalstu parādu jūgu un turpina neliederīgus izdevumus. Es negribu pamosties, nu, septiņus gadus, pēc septiņiem gadiem atkal murgā. Paldies! Merci, mon cher collègue. Paldies, godātais kolēģi. Patiesi to uh, valstu vadītāju vidū, kas uh, piedalījās 2005. gada Eiropa padomē ir uh, vairs tikai divi pie varas uh, palikuši. Merkels kungs, kas nonāca pie varas Vācijā 2005. gadā, un Junkera kungs, mūsu draugs, bet viņš jau ir institūcija sastāvdaļa, tā kā viņš pat īsti neskaidrās. Tātad patiesībā visi šie lēmumu pieņēmēji pieņem lēmumu savu pēcteču vārdā, un tas ir pat kaut kas diezgan. Uh, neticams. Jā, statistiski jau uh, ir arī tādi, kas tiek ievēlēti, bet uh, komisāri tiek, tiek pārvēlēti un uh, jauni un uh, komisijas priekšstādātājs arī vairs nevar, nevar uh, stāties amatā. Tagad Godmaņkungs, kurš arī mums minēs skaitļus. Es esmu viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurš ir pareiķinājis šis, šo finansējumu apjomu. Un ka, kas tad man ir sakāms? Tā tad mums nav uh, iespējas cīnīties par visu budžetu, jo mēs nevaram neko teikt daudz par ienākumu daļu. Un līdz ar to es, es nedomāju, ka, mēs, ka mums ir īpaši liels iespējas mainīt kopējo skaitli. Un tāds mans viedoklis ir. Bet ja mēs to nevaram darīt, tad jautājums ir, kā uh, to var zināt, ka šie skaitļi tiks izskaidrot un apstiprināt. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un es centīšos to paskaidrot. Skaidrs, ka ir emocionāls lēmums samazināt budžetu. Tā, tam nav nekāda pamatojuma, ne ekonomiski, ne makrofinansi, ne nekā savādāk. Protams, ka tas viss ir emocionāli. Mums nav varbūt ap, absolūti skaidra aizstāvamas pozīcijas Grieķijā. Tur arī zināmā mērā emocionāls faktors ir. Bet e, tas, ko priekšsēdētājs sacīja atšķirības starp saistībām un maksājumiem 50 miljārdu apmērā. Es saprotu, nu, tā, ka tas visdrīzāk nāks no kohēzijas politika, jo N plus 3 noteikums atļauj atlikt maksājumus uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un šogad mēs to arī redzēsim, tam pierādījumu, jo trūkst 60 miljārdu kohēzijā, kas būtu maksājumi šogad. Šogad tas nav iespējams, jo griesti to neatļauj. Līdz ar to tā jābūt jaunai naudai, bet tāda lēmuma nebūs, jo tas nav reāli. N plus 3, plus vakar mēs ticāmi, tikāmies ar Digirigio pārstāvjiem no komisijas, un viņi mainījuši savu nostāju no trīs mēnešus no 5% uz 7%. Ko tas nozīmē? Pēc trim gadiem viņi neplāno izmaksāt šo naudu, jo tās e, valstis, kurām e, tobrīd nebūs e, attiecīgā status, tā nauda netiks izmaksāta, bet tā nauda tiks pārlikt uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un tā būs vēl smagāka situācija nekā šobrīd. Otra lieta. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem Tieši budžeta komitejā un arī citās komitejās, piemēram, reģionālo lietu komitejā. Es esmu uh, no liberāļu puses trialogā. Mēs nevienā brīdī nerunājām par skaitļiem, jo mums vienmēr teica, uh, ka mums ir jāpagaida gala rezultāts. Tātad. Priekšsēdētāji, kā jūs pre, ļoti precīzi sacījāt, eh, nauda, kas tiek izmaksāta. Tagad mums ir šie skaitļi. Tagad mums tas ir jāiestrādā likumdošanā, un tur ir problēma, es pateiktu, ka liela problēma. Koheizijas ideja bija atbalstīt reģions. Bet šī politiskā kaulēšanās pa nakti, kā mēs te teiksim, jā, 12,85 miljārdi, kas ir 3,7% no kopējā koheizijas apjoma. Un šī, šis darījums viss ir pilnībā nacionāls. Jūs neredzēsiet tur nekādu reģionu, kas Eh, piemēram, bija attālākie reģioni vai, piemēram, citi reģioni Polijā vai kādā citā valstī. Tagad nekas tāds nav. Tagad ir tikai nacionāls finansējums un viss. 12 miljardi šie 4% tiek iedoti valstīm. Un tagad reģioniem Viņš, kā mēs esam pārējais reģions, mazāk attīstīts reģions, kā Madeira, piemēram, teica, vai mums būs šī nauda vai nē, jo Portugālē taču iedeva vienu miljārdu. Bet cik daudz no tā nonāk līdz Madeirai, eh, nu nav zināms. Es atvainojos, ka es minu konkrēts eh, reģions. Tas ir kā piemērs. Nu, arī par lauku attīstību 5,5 miljārdi papildus vēl naktī piešķirti un paskaidrot, eh, tur sanāk 111 eh, eiro uz cilvēku un 7 eiro uz cilvēku. Tas pilnīgi politiskās tirgošanās rezultāts. Mēs esam budžeta komiteja un tādas uh, eh, reģionāla lietu komitejas, lauksainiecības lietu komiteja. Viņiem tad jāpieņem šī tirgošanās rezultāta un jāpārvērš reālās lauksainiecības, reālās kohēzijas uh, principos. Nu, tas būs grūti izdarāms darbs. Un pēdējais. Tas, kā es to saprotu, mums jābūt ļoti precīziem šogad ar budžeta grozījumiem. Jo mums kaut kā ir jāsavieno ar daudzgadu finanšu schēmas lēmumu ja viņi teiks, ka jā, viņi uh, rīkosies savādāk, Ehm, nekā iepriekšējā gadā, tad mēs varam pilnībā aizmirst to ehm, iepriekšējo vienošanos. Mēs visu pārcelsim uz eh, daudzgada finanšu schēmu, bet tas mainīs arī šo situāciju, jo tas netika ierēķināts ehm, pilnībā, ka 2013. gadā nekas netiks izmaksāts no 12. gada parādiem. Mums faktiski būs jāsēd šī atšķirība starp saistībām un maksājumiem ka pirmkārt tas netiek vispār plānots nosekt, kas nozīmē, ka eh, fakti, faktiskās eh, saistības ir 908, 960 miljārdi. Lai sektu arī parāds, kas ir 2012. gadā. Ir arī kas pozitīvs sakāms noslēgumā kopumā, jā, tātad mums ir pieaugums 37% zinātnē, attīstībā, mums ir pieaugums eh, cilvēku eh, pilsoņu tiesībās, mums ir ār, ārlietās pieaugums, bet arī pieaugušas administratīvās izmaksas - 8%. Jā, tas ir, eh, lai sektu Horvātijas pievienošanos aizējošiem deputātiem, bet mums tas būs lielā mērā e, jāskait, jāskaidro, no kurienes tas nāks, no, ko, no kā tas tiks sekts, un ka mēs, e, lai cilvēki nedomā, ka mēs cīnāmies tikai par saviem labumiem. Es neiedziļinos pat detaļās, jo ir ļoti viegli redzēt, e, ka dažām valstīm ir vēlēšanas tūmā, un viņi pēkšņi saņemt eh, finansējumu kohēzijas sadaļā, bet viņiem nav mazatīstīta reģiona un ļoti bagātas ziemeļu valstis, un pat viņi saņem eh, tādu simbolisku eh, papildus līdzekļus, kas man nav absolūti skaidri, kāpēc. Bet nu, tā ir politiskā tirgošanās, un tas nav viegli, bet mēs varbūt varam pacensties kaut kā racionāli to paskatīties. Padomu to nav darījusi, vai mums ir tādas tiesības vai nē, es nezinu. Acīm redzot, juristiem teikt, kas sakāms, paldies. Merci, mon cher kolēģi. Liels paldies, godātais kolēģi, jūs komentāri bija ārkārtīgi interesanti. Un tagad eh, tas man rosina izteikt divus ierosinājumus. Mūsu referentu grupai ir šis uh, saraksts, kas ir vienkārši nepieklājīgs dāvans, ko ir saņēmuši atsevišķas valstis. Uh, Uh, man šķiet, 23, 4, 5 no 27 valstīm ir saņēmušas papildu dāvanas pārsvarā reģionālās vai kohēzijas politikas ietvaros vai rā, reģ, uh, reģionu polit, uh, lauka attīstības vai lauksaimniecības politikas ietvaros. Tātad mums vajadzētu paskatīties kategoriju pa kategoriju, kādas ir šīs, tā vairs jāsaka, jauna kategorija dzeram naudas tagad ir parādījusies un uh, vai tad parlamentam varbūt arī vajadzētu piedalīties šajā kategorijā. Bet tagad tā nopietni runājot, ja parlaments vēlas pildīt savus pilnvarus un proti mūsu likumdošanas uh, uh komiteja un kāda objektīva kriterija ir jāiestrādā likumdošanas bāzēm, teiksim, divi miljārdi eiro pēkšņi ir papildus piešķirt kādai valstī. Kādu apsvērumu dēļ, kādēļ padomas secinājumos ir teikts 2 miljārdi, 500 miljārdi, 1,2 miljārdi tādai valstī, tādai, tādai valstī, bet kāpēc? Tā ir pilnīga patvaļa. Tas tā kā karalis vienkārši piešķir uh, privilēģijas. Ja es būtu prezidents Šulcs, viņš tā teiktu, viņš ir ļoti nopietns cilvēks. Bet iznāk tā, ka Van Rompaikungs izdala zelta naudas gabals, bet mēs taču esam demokrātija. Uh, Mēs taču neizdalām nepamatoti naudu. Ja ir kādi objektīvi kritēriji, kas nosaka konkrētā valsts tuvāko gadu laikā, ka tai būs nepieciešama šī naudas summa, bet tas nozīmē, ka jebkura cita valsts, kas kād, kādreiz nonāk tādā pašā situācijā, arī ir tiesīga saņemt šādu summu. Un, ja tiek um, Mm, ja, teiksim, šie nosacījumi, kuru iemeslu, kuru dēļ šī summa ir piešķirta, vairs netiek izpildīta, teiksim, ir pazeminājies jauniešu bezdarba līmenis vai kaut kas cits, tad šai valstī vairs nevajag šos līdzekļus pēc tam piešķirt, tā vairs nav pelnījusi. Tātad, ja. Uh, mēs gribam pildīt savus pilnvarus, tad mums ir jāprasa uh, kā, pēc kādiem kriterijiem šie papildu līdzekļi ir piešķirti, un tad tie ir arī jāiekļauj likumdošanas bāzē. Un, uh, ja tā tas notiks, tad varētu būt, ka naudas saņēmēju skaits pieaugs, un tad vairs nebūs tā, ka kāda valsts būs saņēmusi dāvans un cita ne. Uh, Tādēļ mums būtu nepieciešama procedūra, kā tiek, eh, jā, jāsaka, šī procedūra, kā tiek eh, apstiprināta daudzgadu finanšu schēma, ir absolūti novecojusi, nedemokrātiska un absolūti nepieņemama, un to būtu jāgroza, eh, kad nākamreiz tiks grozīts līgums. Bet mums vajadzētu to interpretēt pēc iespējas uh, respektējot demokrātiskas sistēmas darbības principus, pilnīgi atklāti to darīt un lēmumi jāpieņem, ņemot vērā objektīvus kriterijus, nevis pēc tā, lai uh, mazinātu kādas konkrētas valsts kaitējošās kaitniecības iespējas, lai tad viņas nomierinātu sarunu procesā un lai, lai neutralizētu šo iespējamo kaitējumu. Jo pretējā gadījumā notiek spēkošanās starp dalības valstīm, kā tas notika 2013. gada 8. februāra naktī. Vai tad demokrātija tā darbojas? Tagad vārds Fernandeša kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, kā uh, tagad padomes priekšsēdētājs to visu attaisnos, viņš saka, ka tā kā dalībvalstu budžets samazinās, tad arī Savienības budžetam ir jāsamazinās, bet tas nozīmē, ka padomes priekšsēdētājs nesaprot Eiropas Savienības budžeta pievienoto vērtību. Un tādēļ uh, šie minēti argumenti ir nepieņemami. Ja mēs runājam par skaitļiem, cipariem, ir jāskatās patiesībā tālāk par šiem uh, skaitļiem jādomā par uh, šīm gadkārtējām korekcijām, vai te būs 2% vai ne, un ja, ja tādas būs, tad kādās uh, uh nodaļās un posteņos, un jautājums, vai tās būs 2004. vai 2011. gada cenas. Uh, 2004. 13. gada uh, schēma bija fiksētās uh, cenās, un uh, tagad mēs runājam par 2011. gada cenām šajā schēmā. Tā tad ir uh, minēts 2% gadskārtējā korekcija, vai šeit ir runa par visām uh, sadaļām, vai uh, tikai kohēzijas, uh, kopējo lauksēmniecības politiku, vai uh, tas būs. Uh, mums patiesībā ir nepieciešams veikt arī cenu aktualizāciju, lai varētu salīdzināt uh, asignējumus 2004.11. gada, 2004.13. gadā uh, vai, vai uh, jaunajam plānošanas periodam. Padome ir paziņojusi, ka viss tiks samazināts, bet eh, varbūt šis elastības instruments mums palīdzēs kaut ko atgūt. Varbūt, ka mēs beigās kaut kādus divus miljārdus tādā veidā tikai iegūsim papildus, ja, eh, ja ir nepieciešams palielināt budžetu, gadskārtējo budžetu, tad eh, ir Uh, tas jādara kvalificētā vairākuma procedūrā un jāizpilda uh, uzdevums. Un, manuprāt, um, maksājuma apropriācijas ir jāsaskai, jāsaskaņo ar saistību apropriācijām. Ja mēs palūkojamies uz komisijas ierosinājumiem attiecībā uz maksājuma apropriācijām, uh, Eh, ļoti dīvaina aina. Šķiet, ka uh, tas nav absolūti nais, nav saistīts ar saistību apropriāciju priekšlikumu. Ka šie divi priekšlikumi absolūti nav saistīti. Kā tad, kā tad uh, tas viss darbosies, jo pretējā gadījumā radīsies caurums budžetā. Uh, Un runājot par 2020. gada mērķiem, mums ir nepieciešams budžets, kas nodrošina mērķu sasniegšanu. Mēs piekritām, ka ar pašreizējo finansējumu izvirzītos mērķus nevar sasniegt. Jautājums ir tāds, vai mēs vēlamies izpildīt šo 2020. gada stratēģiju, vai arī pasakām, ka stratēģija ir izgāzusies un viss. Un ja mēs uh, palūkojamies uz pašreizējo daudzgad finanšu schēmu, vai kā padomi ir gatavi to pārskatīt, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, vai arī mēs attieca, attiecamies no šo mērķu sasniegšanas. Manuprāt, stratēģija 2020 ir pareiza, un tie ir uh, visnotaļ cienīgi mērķi, un tādēļ būtu uh, jāpiešķir finansējums mērķu sasniegšanai, un ja nē, tad ir jāparedz, kur jānosaka, kuri mērķi tad netiks uh, sasniegti. Uh, uh Portugāle ir saņēmusi papildus 5% šajā finanšu schēmā, bet tas ir tāds emocionāls jautājums. Es domāju, ka mums ir jādomā par taisnīgu sadalījumu, ne tikai domājot par Madeiru un Lisabonu un bagātākiem reģioniem, bet manuprāt, 450 miljoni tiek piešķirt nabākā, nabadzīgākiem reģioniem no šī papildus finansējuma vienu miljārdu, bet tas ir pamatoti. Šeit tika minēta, jā, šī dāvana, ko Portugāla saņem, bet kas tad ir par šiem, šīm atmaksām, ko citas valsts saņem? Piem, pasakiet, cik tad, kāda summa šeit ir? Uh, mēs šeit runājam par vispārīgiem skaitļiem, nevis par konkrētiem skaitļiem. Priekšstādātājs, jā, tieši tas jau bija tas dāvanu mērķis, un, un tāpēc es arī nosūtīju vēstuli Van Rompuy kungam un Varozo kungam, un arī eh, gribu jums teikt, ka oficiālu vēstuli atbildi neesam saņēmis, bet tā neoficiāla komisijā mums teica, tas ir Eiropa domas. Uh, eh, prezidentas ziņājums dod šo skaitļus, un padomē man teica, tas ir komisijas prezidenta ziņā. Jā, nu, nu, Dereks lūdza vārdu, bet es viņu zālē vairs neredzu. Ā, jā, viņš te sēž gan, jā, labi. Jā, viņš migrē uz uh, galēji kreiso pusi, Derek. Jā, paldies priekšsēdētāji baidos, ka padome skatās uz Eiropas parlamentu kā uz vāju iestādi. Un atpakaļ skatā mēs varētu varbūt būt varējuši pieņemt eh, stingrāk nostāju par daudzgadu finanšu schēmu, lai viņi saprastu, ka mēs esam spēcīgs spēlētājs. Šeit ir ļoti daudzas eh, lietas, par kurām mums eh, būtu jābūt nobažījušiem. Uh, Connecting Europe fonds un sociālajiem um, uh, fondiem ir samazinājums lauka attīstībai arī. Arī jūs pieminētās dāvans un, un uh, tā, kas tika izdalīts. Tik tiešām ir šis saraksts, un ja to sasumē visu, runa ir par 19 miljārdiem eiro. To ne, tā tomēr nav summa, kas būtu izdalīta uh, dāvanas. Izskatās, ka praktiski visas dalību valsts kohēzijas politikā, lauku attīstībā vai kopējās lauksainicības politikas maksājumos ir kaut ko saņēmušas. Daudz valstis pat uh, atsevišķos gadījumos palē, nosacīt palēto ir nopirktas. Nu, un tad, uh, lai kolēģi nerunā par uh, apvienotās karalists atmaksu, jo arī citas valsts ir saņēmušas dažādas labumus un piemaksas. Un kohēzijas politikas samazinājums par 30 miljārdiem. Atcerēsimies, ka šādiem samazinājumiem būs faktiskas sekas dalību valstīs un reģionos. Un tā, piemēram, mums vēl valdība jau ir aprēķinājusi, ka Velsai būs vairāk kā 400 miljonu eiro samazinājums kohēzijas politikā, un Skotijas valdībai ir līdzīgā prēķina. Viņa uzskata, ka viņi zaudēja aptuveni 300 miljonus mārciņu nākamajā plānošanas periodā kohēzijas politikā. Jautājums, ko mēs varam darīt? Protams, ka būs ļoti grūti vai gandrīz pat neiespējami panākt, lai padomē vienotos par augstāku budžetu kopsumu. Līdz ar to mums jāskatās, kur mēs varam pārcelt eh, no vienas sadaļas uz citu, cik elastīgs ir budžets, eh, par ko Vailo runāja un citi kolēģi. Un Kas attiec uz likumdošanas paketi, tad e, padoma laikam ir aizmirsus, ka viņas, viņiem jāstrādā ir koplēmumu procedūrā. Piemēram, kohēzijas politikā e, viņi runā par makroekonomisko nosacījumu piemērošanu, kaut arī parlaments ir pret to. Viņi vēlas saglabāt e, šo veikumu rezervu. Mēs esam pret Viņi pa, palielinājuši to no 5 uz 7 procentiem. Un, protams, ka to izmaksās uz nākamā daudzgada finanšu schēmas noslēgumu. Tā situācija būs tāda pat vai pat vēl sliktāka. Es nezinu, vai viņi pilnībā to saprot. Tā kā attiecībā uz likumdošanas paketi eh, parlamentam jācenšas kaut ko koreģēt. Un noslēgumā sacīšu sekojošo. Šis ir ļoti svarīgs brīdis parlamentam. Pirmā daudzgada finanšu schēma pēc Lisabonas līguma Tas ieskicēs arī mūsu nākotnes eh, sarunu iespējas. Mums ir jādara savu pozīciju pietiekami skaidri saprotam, jo savādāk arī nākotnē mūs neuztvers kā nopietni spēlētāji. Paldies, Derek, tagad Edita Hercoga. Paldies, priekšsarētāji. Pāris lietas vispirms par paziņojumiem palasot avīzēs, Van, van Rompais ticies ar politisko grupu vadītājiem, pat no kreisi noskaņotajām avīzēm lasāms, ka Van Rompais ir tas labais un parlamenta deputāti ir tie sliktie. Mums, es domāju, ir precīzāk ja jāpadara zināms, kurš ir labais, kurš ir sliktais. Manā valstī, Ungārijā, deputāti jau paziņojuši, ka tie, kas nebalsos par šo fantastisko daudzgadu finanšu schēmu, ir valsts nodevēji principā. Un mums jābūt eh, pietiekami drosmīgiem un vairākumā jānostājas par savu nos, eh, šo pozīciju. Jo šādas neparastās Ziemassvētku dāvans, ka, es domāju, ka to mēs nevaram pieļaut un mums jābūt piesardzīgiem. Tā tad mm, par 1A kategoriju. Nu, tur ir ne tikai pār eh, šīs nesakritība starp eh, saistībām maksājumiem, bet eh, arī attiecībā uz starptautiskajām saistībām, eh, kas ir nostiprināts līgumos un ITER programmu. Un es varu piekrist izmaiņām pētniecībā, bet ir nepieciešams domāt, kā mēs šo pārāvumu varam mazināt. Ir šeit nepieciešams faktiski kaut ko darīt iepriekšējās sarunās par daudzgadu finanšu schēmu eh, parlaments eh, varēja izcīnīt eh, papildus 4 miljārdus. Varbūt mums ir jāpieņem stratēģija ka šāds palielinājums neietu, lai palielinātu kopsumu, bet gan uz atsevišķiem projektiem, vai tās būtu eh, budžeta kategorijas vai konkrēts programmas, eh, kas ir prioritārs Eiropas parlamentam. Un tad mēs varbūt varam runāt par kaut kādu kopsums palielināšanu. Paldies, Edita! runājot par uh, lielo spiedienu, ar ko mēs saskaramies nu jau kādas divas nedēļas, un par, uh, runājot par apsūdzībām, dažkārt tās tādas uh, slēptas apsūdzības, ko mēs dzirdējām pirmdien no Eiropadomas priekšsēdētāji, dažkārt šīs apsūdzības ir daudz skaidrākas, ka tie, kas uzdrošināsies vērsties pret šo vēsturisko vienošanos, kas to aizkavēs patiesībā, uh, apdraudēs Eiropas Savienības politiku īstenošanu. Bet mums taču tomēr būtu jāatceras, ka uh, hipotēze par to, ka netiek paņa, panākta vienošanās par daudzgad finanšu schēmu, ir paredzēta pašreizējā uh, tiesību aktu kopumā, un vienīgais, kas notiks līdz šā, uh, un ka tas notiks tikai tad, ja netiek panākt vienošanās līdz šā gada beigām, tā kā mums vēl ir mēnešiem laika, un tā tad līdz šā gada 31. decembrim netiek panākta vienošanās, tad vienīgais, kas notiek, ka 2013. gada izdevumu griesti uh, tiek attiecināt arī uz 2014. gadu, un 2014. gadā notiks vēlēšanas. Eiropas parlamenta. Un, un līdz ar to tad arī uh, deputāti un pārtīvi programmās atspoguļošies šis jautājums, un tad jaunie deputāti un jaunais uh, komisijas prezidents un jaunais padoms vadītājs arī izlems par to, kādam jābūt budžetām Eiropas Savienībā turpmāko gadu laikā. Tas nav nekas. Tas nav nekas katastrofāls katrā ziņā, un mm, mēs varam, protams, teikt, ja, Eh, ja, ja mēs nepiekritīsim šai vēsturiskai vienāšanai, tad mēs saņemsim mazāk naudu, bet mēs varam teikt nē. Tāpat runājot par tiesisko pamatu, daži kolēģi ir saņēmuši nepareizi informāciju no pašas Eiropas komisijas, un par to mums šo pēcpusdienu būtu jārunā ar eh, komisāru Levandovski. Uh, Tātad mums saka, jā, tas ir šausmīgi, ja mēs nepiekritīsim daudzgad finanšu schēmai, tad mēs nevarēsim pabeigt uh, darbu pie uh, regulām un tiks pārtraukta programmu īstenošana, nevarēs uzsākt jaunas programmas. Tas ir joks, tā tas nav, ir ļoti viegli turpināt pašreizējo programmu īstenošanu tajās jomās, kur nav nepieciešams steidzams izmaiņas, vai arī, es domāju, šeit par kopējo lauksaimniecības politiku mēs varam sākt veidot jauno politiku, valstoties uz provizoriskiem skaitļiem, pēc tam koreģēt to visu. Tas ir ļoti viegli izdarāms, ir nepieciešama pavisam neliela politiskā griba, bet, ja, protams, mēs gribam rast visādus iegānstus vai piekāptos, tad jau var minēt šādus argumentus. Es ceru, ka Eiropas komisija pārtrauks uh, šādās aizkulīšu kuluāru sarunās mūsu kolēģiem uh, minēt nepareizus iegans, kuru dēļ vajadzētu piekāpties. Nu labi, tagad vārds Janam Mulderam. Thank you, uh, Chair. I think we can talk a lot about what... Paldies, priekšsarētāji. Mēs, protams, varam daudz runāt par visādiem variantiem, bet mūsu uh, Eh, pretinieks padomē skaidrs, ka īpaši neciena eh, parlamentu. Un mēs paši vien zināmā mērā esam vainīgi, esam radījuši padomē šādu iespēju. Paskatās iepriekšējo starpiestāžu nolīgumu. Viena no svarīgākajām lietām ir tas, ka padomē tikai runāja, bet nepildīja solījums, un uh, mēs to pieņēmām. Tā, tā tas bija iepriekšējā starpiestāžu nolīgumā. Un viņi to zina paskaroties situāciju kopumā, redzu no sabiedrības viedokļa, vienošanās ir populāra. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmo reizi budžets tiek mazināts ievērojami. Un kā dažādu iemeslu dēļ, vismaz manā valstī, šāds iznākums ir populārs. Mums atkal vajadzētu prasīt komisijai, cik daudzas valstis dara to pašu ar savu budžetu. Ja es pareizi atceros, ka eh, Levandovska kungs sacīja, ka 24 no 27 dalību valstīm 2013. gadam ir palielinājuši savus budžets. Un es labprāt saņemtu arī šādus skaitļus, lai man es varētu pierādīt, ka viņš eh, blefo, ka ir nepieciešama samazinājuma. Un, protams, dalībvalstīm jābūt līdzsvarot budžeti, un dalību valstis dara pretējo ar Eiropas iestāžu budžetu. Un tātad, ja dalību valstis pašas sev vēlas līdzsvarot budžetu, tad arī komisijai nepieciešams šāds pats budžets. Un arī līguma rakstīts, ka mums tā ir jārīkojas. Mums līdz ar to ir jābūt skaidram, cik lielā mērā mēs varam pildīt savus pienākumus un saistības. Jo kur mums, lai mēs nebūtu šādā situācijā, kur mums šogad jāmaksā vēl ap 60 miljārdiem no pagājušā gada rēķiniem. Un vērotājiem no malas arī būs interesanti, cik uzticām ir padomi, jo Kipras prezidentūra, tad, kad parlamenta priekšsarētājs jautāja viņiem, vai jūs 13. gadā nāksiet ar papildus 60 eh, miljārdiem, Nu, paskatīsimies, cik tālu viņi ir. Un pajautāsim pēcpusdienu Levandovskungam, kāda ir situācija, bet principiāli padome ir paudusi necieņu pret parlamentu, neņem vērā parlamentu vispār, atmet mums drupačas, un tāda ir situācija. Man pats svarīgākais ir līdzsvarots budžets, mums nevar būt katru gadu deficīts. Savādāk esmu par visu elastību starp dažādām budžeta kategorijām, sadaļām. Tas ir nepieciešams arī veiksmīgām sarunām. Tāpat mums vajadzētu uzstāt uz pārskatīšanu pēc diviem gadiem. Tas nav pieņemams, ka šajos taupības līdzekļu eh, laikos mēs nedosim jauno Eh, jaunai komisijai, jaunam eh, deputātiem iespēju to pārbaudīt. Katrā ziņā pie, kādā 15. gadā vajadzētu būt šāda iespēja, pēc tam nākamās vēlēšanas 19. gadā, un pēc tam mēs varam noteikt 5 gadu periodus nākamajiem budžetiem, un tad katrās vēlēšanās būs jautājums par to, kā iztērēt naudu. Un man, manuprāt, tā būtu pareizi. Tāpat, manuprāt, ir svarīgi pievērst uzmanību eh, šai briesmīgai situācijai par to, kā revīzijas palāta regulāri sniedz negatīvos atzinumus par to, kā dalība valsts tērē Eiropas Savienības budžeta līdzekļus. Parlaments kopš 2003. gada jau prasa zināmā mērā kādu politisku atbildību par to, kā dalība valsts tērē Eiropas līdzekļus. Es domāju, šāds lēmums būs populārs sabiedrībā. Nevar būt, ka dalību valstī reģionālos fondos ir kļūdas līmenis ap 9%, kas ir absolūti nepieņemam. Un noslēgumā nezinu, kad tas īstenosies, bet ir runa par uh, tādu aiz, eh, aizklāt balsojumu. Eh, nu, tam es nepiekrītu. Es negribu aizklāt balsojumu. Es vēlos atklāti balsot. Šis ir politisks jautājums, un katram deputātam ir jābūt atbildīgam par savu balsojumu. Pat ja esat pret, Ka, katrā ziņā jūs e, saņemsiet sabiedrības reakciju, un tā ir daļa no demokrātijas principiem. Katram jābūt atbildīgam par savu balsojumu. Merci, Paldies, Jānis. Pilnībā atbalstu šo pēdējo punktu, ko tu teici. Mēs nevaram no vienas puses uh, nosodīt to a, slepenību, kādā strādājusi ir padome, un, tā, un ka viņi neat, nepublisko reālos darba dokumentus, par kuriem tika vestas sarunas, un tajā pašā laikā mēs ne, nedarbotos atklātā veidā, jo uh, mums ir jābūt atbildīgiem vēlētāju priekšā, bet to izlems priekšsēdētāja konferences. Nē, tas kungs. Jā, pavisam īsti. Šajā debašu posmā mēs esam uzklausījuši daudz interesantu komentāru. Un mēs tagad cenšamies uh, domāt par politisko reakciju pret šo padomus lēmumu. Es pilnībā piekrītu Janam Mulderam. Man nepatīk aizklāts balsojums. Mēs esam pieauguši cilvēki un mums ir jāuzņemas atbildība par saviem lēmumiem, vai nu jā, vai nē. Šis lēmums ir grūts un sarežģīts, un man šķiet, ka mums ir jābūt pietiekami pieaugušiem, lai uzņemtos atklāti savu atbildības daļu. Un uh, Es gribētu pievērsties jūsu sākumā minētajām pretrunām vai konfliktiem, kas ir būtiskas. Kā var panākt vienošanos ar 27 dalību valstīm? Izskatās, ka neto maksātāji valstis jau iepriekš ir nolēmušas, uz ko tās uzstās Uh, attiecībā uz šo vienu procentu maksājumu. Tātad tas nozīmē reālu uh, samazinājumu 125 miljonu apmērā saskaņā ar sākotnējo priekšlikumu. Tātad jau, jau pašā sākumā bija šāds lēmums pieņemts. Un tagad eh, tas ir jādara tā, lai lauksaimnieki būtu apmierināti. Kā var samazināt eh, budžetu tā, lai visi būtu apmierināti? Šeit ir pilnīgi acīm redzama pretruna, eh, uz ko jā, nu, mums parlamentā un komisijā esam vērsušies pie dalību valstīm, prasot uh, ierobežot deficītu un parādu līmeni. Un, uh, Tagad šajā budžetā Eiropas Savienībā ir uh, situācija tāda, ka 80% no šā budžeta tiek uh, saņemti no dalību valstu ien iemaksām. Uh, tādēļ mums nevajadzētu arī nomalnot, protams, padomu. Tas jau būtu pārāk vienkārši iekrist šajās lamatās. Jā. Ir notikušas politiskas sarunas padomē, un mums nevajag tā vienkārši histēriski tagad reaģēt. Mums ir jāizvirza argumenti par nosacījumiem, par vidusposmu pārskatu un citiem jautājumiem, kur ir jāatrod e, racionāli argumenti mūsu viedokļa aizstāvēšanai. Jūs un kolēģi ir da pielikuši daudz eh, darba, strādājot pie pašu resursu jautājuma. Tagad izskatās, ka to panākt būs praktiski neiespējami, jo padoma virzās gluži pretējā virzienā. Un lēmums par pašu resursiem ir jāpieņem jūsu jau aprakstītajā procedūrā Un šī procedūra ir tāda, ko nosaka vecie, ve, vecie līguma nosacījumi, un mums būs ļoti grūti panākt to, ko mēs vēlamies pašu resursu uh, gadījumā. Ja mēs atvērtu šo jautājumu un uh, panāktu, ka tiek minēta konkrēta datuma, tas jau būtu gandrīz vai triumfs ja mēs runājam par PVN un to, ka nekas netiek mainīts un par finanšu darījumu nodokli, šie divi faktori arī iekļaujas uh, šajā nacionālajā, nevis Eiropas līmeņa loģikā. Es uh, domāju, kolēģi, mums tas ir jāpatur prātā. Uh, jā, mēs uh, uh, nevaram atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies, godātais priekšsēdētājs. Diemžēl mums šeit skan fona mūzika. Nevaram saprast, vai tā nacionālā vai Eiropas mūzika. Nu, būtu labi, ja tā vairāk neskanētu, bet mums laikām būs jāslēdz sēde, visi deputāti nevarēja vēl uzstāties, bet viņi saņēma prioritāti šo pēcpusdienu, kad būs uh, komisārs Levandovskis mūsu vidū. Un tagad vēl Trautmans kundzei vārds noslēgumam. Jā, priekšsēdētājs tikai gribējos atgriezties pie viena punkta. Pirmā punkta. Es uzmanīgi klausījos, ko jūs teicāt, ko teica mūsu referenti, un es neko nedzirdēju. Uh, par mūsu nostāju attiecībā uz apjomiem, par ko vienojās padome. Manuprāt, ja mēs nepaudīsim savu viedokli par šiem uh, līdzekļu apjomiem, tad mums Um, nebūs pietiekam argumentu iestājoties par to, ka ir jāsaskaņo uh, saistību un maksājumu ārpretā uh, apropriācijas un tad šīs sarunas būs mazāk budžetāras nekā politiskas par uh, spēku samēru attiecībā uz neto maksātāju valstīm un būtu kļūda. Uh, Uh, šo jautājumu ignorēt. Un es domāju, ka arī mūsu pilsoņiem pirmais komentārs, pirmā kritika, kas ir izskanējusi, ir tāda, ka šis ir nepietiekami liels budžets, tas nenodrošina uh, garantijas uh, ekonomikas atveseļošanai un taisnīguma nodrošināšanai. Tālāk runājot par elastību, es gribētu teikt, ka a priori šo sarunu uh, sākumā Uh, ir ļoti tiešām žēl, ka Van Rompuy kungs eh, ir, ir tā draudējis mūsu padomē, un ja viņš sākumā ierosināja 930 miljardus, tad viņam bija pamati tā, ar tādu ierosinājumu naklājā. Jā, šeit runājot par maksājumu apropriācijām 930 miljardu, manuprāt, šis skaitlis ir jāpatur prātā, un tas jāizmanto sarunās tālāk par elastību ir uh, šeit virkni lēmumi jāpieņem. Mēs esam sapratuši, ka virkne dalību valstu izmantos elastību, lai neizvairītos no jautājuma par budžeta apjomu, uh, lai nerunātu par to, cik reāls liels finansējums mums ir nepieciešams, lai īstenot tas politikas, par ko ir pieņemts lēmums. Manuprāt, šāda pieeja ir ļoti bīstama, un tādēļ mums ir jāvēršās pie uh, pret visiem šādiem, šādiem lēmumiem, kā lēmums par izpildes rezervi, jo tie visi novirza šo līdzekļu izmaksu līdz perioda beigām, un tāpat ir jāizstāv kohēzijas politika, un manuprāt, ir pilnīgi kliedzošs pierādījums dalībvalstu uh, labās gribas trūkumam par to, ka brīdī, kad mēs esam ļoti kritiskā brīdī, kad ir jāiegulda uh, uh, miljārds uh, eiro uh, kab šķiedru kabeļu izveidē un Connecting Europe, un tad uh, šie līdzekļi tiek samazināti. Uh, un es domāju, ka mēs savā starpā varam vienoties par tām robežām, kuras nekādi nedrīkst pārkāpt runājot par, ši, par uh, budžetu. Un mums ir jāatmasko visi tie triki, kas ļauj pa, uh, šo budžetu uh, veidot tādu, kāds tas ir, jo tas patiesībā ir uh, vērsts pret mūsu spēju apstiprināt igadējos budžetus. Es domāju, ka mums ir politiska cīņa jāturpina šajā jomā, un mums ir skai, jāskaidro tiem kolēģiem, kas vēl nav sapratuši, ka viņu spēja pieņemt lēmumus ir apdraudēta. Un jāsaka, arī mūsu kolēģi nacionālajos parlamentos ir kļuvuši par ķilniekiem šim lēmumam, un arī viņi, mūsu kolēģi nacionālos parlamentos, ir uh, Eh, jāmobilizē, kad tiek izskatīts gadskārtējās izaugsmes pārskats un eh, kad tiek izvērtēta mūsu eh, dalību valstu valsts parādi. Paldies, godāto kolēģi. Jums ir taisnība, kad jūs uzspīdinājāt prožektoru tam, ko, kā mūsu kolēģis Rēmers Bēg jau ir pievērst uzmanību. Tātad šī elastība, tā ir jāga tikai tad, ja ir pieejami līdzekļi un iespēja mainīt kategorijas vai izmantot līdzekļus nākamajā gadā, eh, ja ir iepriekšējā gadā bijis pārpalikums vai arī, ja iepriekšējā gadā nav izmantotas rezerves. Bet šeit vienmēr būs ierobežojumi attiecībā uz to, eh, kam būs gatavs piekrist neto maksātāju valsts attiecībā uz maksājumu apropriācijām, uh, apspriežot uh, gada budžeta izpildi, un uh, tas bija 2012. Uh, gada budžeta sakarā, ka šeit šie apjomi bija mazāki nekā maksimāli paredzētie. Un mēs bijām gatavi uh, uh, piešķirt papildus līdzekļus, bet budžeta ministra atteicās maksāt. Un viss. Tā mēs, mums vēl ir palikuši runātāji, kas ir pieteikušies mūsu viceprezidents Džordžs Lajons un mūsu jaunievēlētā viceprezidenta. Mēs viņiem dosim vārdu šo pēcpusdienu, kad turpināsim debats kopā ar uh, komisāru Levandovski. Uh, koordinātoru sanāksme notiks uh, divos, bet trijos sāksim uh, publisko sēdes darbu. Paldies!